Okay, colleagues, we are, uh, we are ready for another interesting round of hearings today. Um, Paldies. Pirmais uh, darba kārtības punkts, tātad uh, šīs dienas sanāksmē, kur mums ir paredzētas vairākas uzklausīšanas, ir darba kārtības pieņemšana. Ja nav nekādu komentāru, tad mēs varam pieņemt šo darba kārtību bez izmaiņām. Daži paziņojumi. Šodien ir paredzēts tulkojums 19 valodās. Un tāpat šī sanāksme, kā vienmēr, ir uh, um, skatāma tieši saistē. Jūs varat tai sekot līdzi uh, Eiroparla TV mājaslapā. Ņemot vērā to, ka Eiropas parlaments nevēlas eh, šķēdēt papīru, visi dokumenti ir pieejami tikai elektroniskā formātā. Tagad protokola pieņemšana. Tas ir trešais darba kārtības punkts. Mums ir jāpieņem 10. 11. oktobra, 17. oktobra un 20. oktobra sanāksmju protokoli. Tie ir pie, pieejami tieši saistē. Ja komentāru nav, nu, tad uzskatīsim, ka protokoli ir apstiprināti. Tagad sāksim uzklausīšanu. Uzklausīsim Karlu Falkenbergu. Viņš ir bijušais uh, vīdes ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors Eiropas komisijā. Tas paldies uh, Falkenberga kungam, ka viņš akceptēja mūsu uzaicinājumu. Falkenberga kungam ir jāsniedz mums informācija par uh, izmešu tiesību aktu pieņemšanu, kā arī Eiropas gaisa kvalitātes standārtu akceptēšanu, jo īpaši, ja runa par to saistību ar gaisa pieņā, piesārņojumu un izmešiem Eiropas Savienības automobīļu sektorā. Uh, Visi deputāti ir saņēmuši pa ēpastu atbildes uz sākotnēji uzdotajiem rakstiskajiem jautājumiem, un šie dokumenti ir atrodami arī sanāksmes tiešsaistes dokumentu dosjē. Šīm debatēm ir parādzēta stunda un 40 minūtes. Došu vārdu Falkenberga kungam viņa ievad runai. Viņam ir atvēlētas 10 minūtes. Paldies, priekšādātāji! godājumie Emijas komitejas deputāti. Liels paldies par šo iespēju paskaidrot manu lomu un uh, vīdes uh, ģenerāldirektorāta, ģenerāldirektora lomu Eiropas komisijā. Mana uh, kā ģenerāldirektora termiņš mm, dubultojās ar Janesa Potočņika uh, mandātu, tad, kad viņš bija komisārs vidas jautājumos. Uh, bet sāku strādāt ar eh, komisāru Stavrosu Dīmas un beigās arī sadarbojos ar komisāru Karmenu Velu 2015. gada vasarā. Uh, Es nevēlētos tērēt laiku šai ievedrunai. Es gribētu atsaukties uz Janesa Potočņika ļoti atbilstošo politisko izvērtējumu. Mēs cieši sadarbojāmies, lai nodrošinātu labāku apkārtējā gaisa kvalitāti un lai risinātu dažas problēmas, kas saistījās ar Eiropas Savienības vides likumdošanas īstenošanu. Īstenošana sākas ar pašu tiesību aktu kvalitāti un skaidrību. Tas vēl ir viens izaicinājums komisijai, bet jo īpaši tas ir izaicinājums abiem likumdevējiem, proti parlamentam un padomēji. Otrkārt, ir vajadzīga skaidra izpratne par to, kā šī kopējā likumdošana, kas sasaista visas Eiropas Savienības dalību valstis un kurai ir jānāk par labu visiem 500 miljoniem pilsoņu, kā šī likumdošana tiek īstenota un kas to dara. Subsidiatātes princips ir ļoti labs, bet lai 28 dalībvalstu varas iestādes nodrošinātu labu piemērošanu, ir vajadzīga laba salīdzināšana vai arī vismaz um, salīdzināšana starp partneriem. Vīdes jomā mm, pilsoņi saprata, ka ir ļoti bieži sarežģīti informēt komisiju par trūkumiem piemērošanā, ko veids atsevišķas dalībvalstu iestādes. Mēs redzējām, ka vīde bija tā joma, kur um, komisijai bija visvairāk lietu Eiropas tiesā pret dalībvalstīm, un bieži šīs lietas tika uzsāktas ar pilsoņu sūdzībām. Uh, priekšlikumi labāk stiprināt piemērošanu, nodrošināt labāks, nodrošināt labāks kontrols un monitoringu ir tikuši attīstīti, tāpat eh, ir domāts par labāku piekļuvi tiesām, bet šie priekšlikumi nav tikuši īstenoti. Jautājumi, kurus jūs šodien pētāt, galvenokārt sasaistās ar šīm problēmām. Es eh, tāpat kā citi iesaistītie ļoti labi apzinos, ka pastāv atšķirības starp laboratorijas testiem un reālajiem izmešiem. Tām man ir piedāvāti trīs skaidrojumi. Pirmkārt, atsevišķi automašīnu izmeši ir atkarīgi no šoferu rīcības. Apmēram 30% no mm, degvielas patīr, patēriņa un uh, eh, tā skaitā no piesārņojuma, var izskaidrot ar ekobraukšanu. Otrakārt, laboratorijas apstākļos, eh, kā tas ir paredzēts NEDC testos. Tālāka izmešu optimizācija kontrolētā vidē bija iespējama. Treškārt, e, var arī skaidrot, ka dažas atsevišķas automašīnas var kļūt tīrākas, bet e, ir jāsaprot, ka e, automašīnu skaits ļoti daudzās pilsētās ar vien pieaug, tāpēc arī gaisa piesārņojums pieaug. Uh, Es uh, saprotu, ka vissmagākā problēma bija tas, ka radās arī noks un sīkdeļiņu piesārņojums Eiropas Savienības apkārtējā daisā, un par to runāju es un arī daudzi mani kolēģi ģenerāldirektorātā. Transporta nozare ir uh, tā, kas uh, rada vienu trešdaļu no šī piesārņojuma. Tāpat ir jāatzīst, ka šādu piesārņojumu rada arī uh, apkuras sistēmas mājās un arī lauksaimniecība un citas jomas. Apkārtējā gaisa kvalitāte vai drīzāk šīs kvalitātes trūkums ir uh, viens no galvenajiem iemesliem pāragrai mirstībai Eiropā. Tieši tāpēc mūsu ģenerāldirektorāts ir strādājis pie striktākiem izmešu limitiem automašīnām. Mēs Kārs 2020 paziņojumā Eh, par to runājām, un tāpat arī uzstājām uz mm, kalendāru ieviešanu. Mēs vēlējāmies pieņemt reālos braukšanas um, izmešu testus, un kārs 2020 tika noteikts laika grafiks, kas sasaistīja jauno RDE testu ar uh, īstenošanas datumu Eiro 6 normām. Tas ir 2014. gada septembrī. Uh, Mums vajadzēja sagatavot priekšlikumu uh, jau 2013. gada beigās, lai šis termiņš varētu tikt sasniegts parastajā administratīvajā procesā. Tehniskais darbs prasīja daudz vairāk laika, un tieši tāpēc es paudu uh, to, ka ir jāpasteidza savā vēstulē um, Kaļehas kungām. Mēs uh, redzējām, ka Arī ICCT pētījumā parādījās arvien lielākas atšķirības. Tieši, tie, tieši tāpēc mums vajadzēja uzdot jautājumu, vai mēs varēsim nodrošināt uzlabojumus ar Eiro 6 ieviešanu. Uh, parādījās jautājums, vai īstenošanas akta interpretācija var attaisnot to, ka uh, juridiski noteiktās normas tiek pārsniegtas 20 reizes. Dalību valstu kompetentajām iestādēm vajadzēja izmantot tirgus uzraudzības pasākumus un vajadzēja apšaubīt, vai tipveida apstiprinājumi ir pamatoti, ņemot vērā tik lielas atšķirības. Es ceru, ka visas iesaistītās puses, sākot ar dalību valstīm un līdz ar Eiropas iestādēm, uh, izdarījis pareizos secinājumus no šī dīzeļa izmešu skandāla. Man pašam ir šāds secinājums. Ar tiesību aktiem vien nepietiek. Ir vajadzīga spēcīga un neatkarīga kontrole, lai nodrošinātu, ka šie tiesību akti tiek eh, piemēroti. Un tāpat arī ir jānodrošina koordināta reakcija, tiklīdz kā tiek atklāti kādi trūkumi piemērošanā. Lielas paldies par uzmanību, tagad labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies, Falkenberga kungs. Patiešām sāksim ar pirmo jautājumu kārtu. Un sāksim ar uh, referentiem. Vispirms būs uh, politisko grupu pārstāvji. Ir atvēlētas katram piecas minūtes. Ir Brandīkungs. Paldies priekšādātāji, paldies arī Falkenberga kungam, ka viņš ir ieradies. Liels prieks jūs atkal redzēt parlamentā. Mans jautājums attiecas uz lūko. Tad, kad es skatos uz šiem paziņojumiem, ko gatavo komisija, vai nu te būtu runa par rakstveidu atbildēm vai citiem paziņojumiem, viss šķiet ļoti saskaņoti un visur parādās viens un tas pats. Vienlaicīgi mēs zinām, ka gadiem ilgi eh, komisijā bija tādi, kas cīnījās eh, pret šo punktu, un mēs uh, redzam gan ēpastos, gan arī vēstulēs, ko sūtījāt Kaļeham Krespo, un uh, mēs arī redzam uh, šādus pašus argumentus Patočņika vēstulēs eh, Tajānīkungam. Es gribētu zināt, kas tieši notika iekšēnē, cik daudz informācijas bija jūsu rīcībā. Mēs redzam, ka tagad ir bijusi vēstuļa apmaiņa starp Enterprise um, NV ģenerāla direktorātiem. Tas bija jau 2008. gadā, kad radās tādas pamatotas aizdomas par atslēgšanas ierīču izmantošanu. Un man ir patiešām grūti tagad nošķirt eh, šīs atslēgšanas ierīces no cikla lapiešanas ierīcēm. Varbūt jūs varētu pastāstīt, eh, cik daudz šādas informācijas bija un kādā līmenī tā bija. Jūsu jautājums attiecas uz laiku pirms es kļuvu par ģenerāldirektoru. Gatavojoties šai uzklausīšanai, man kļuva skaidrs, un arī daudziem NV ģenerāldirektorāta darbiniekiem bija skaidrs, ka pastāv atšķirības starp laboratorijas testiem un reālo dzīvi. Tātad mēs atgriežamies jau pie Eiropas 5 normām, un pat eh, tas varētu būt 2005. gads, par kuru mēs tagad runājam. Domāju, ka šajā saistībā nebija īsti skaidrs, cik lielas ir šīs atšķirības. Kā jūs norādījāt savā ievadrunā, bija skaidrojumi, kāpēc tas tā varētu notikt. Kāpēc automašīnas izmeši ir atšķirīgi. Tātad tas ir atkarīgs no tā, kā šo automašīnu lieto nebūs tādas situācijas, kur automašīna vienalga kādos apstākļos nodrošinās eh, tādu pašu izmešu līmeni. Tādas nelielas atšķirības ir iespējamas. Es jau teicu, ka 30% varētu izskaidrot ar ekobraukšanas attieksmi, tad, tad jūs braucat lēnāk, nespiežat uz gāzes pedāli tik ļoti, jūs mēģinat izturēties mazliet saprātīgāk kā šoferis. Pēc tam NV ģenerāla direktorātā mēs eh, sākām pētījumu ar eh, kopējo pētniecības centru, lai saprastu, kādas tad ir šīs atšķirības, kas aizstā visas lēpjas. Es domāju, ka jau pašā sākumā mēs to pētījām. Mēs redzējām, ka šī apkārtējā gaisa kvalitāte, par kuru mēs bijām atbildīgi, uh, neuzlabojas. Tāpēc mēs sagatavojām šo pētījumu. Šajā pētījumā parādījās indikācijas, ka šādas atšķirības pastāv. Un šīs atšķirības ir tik lielas, ka tās ir grūti izskaidrot. Es pats visu šo laiku pat īsti nedomāju par to, ka ir absolūti pretiesiska prakse. Labākā analoģija, ko es varētu šeit piemeklēt, ir eh, nodokļu likumdošana. Jums ir vēlme nodrošināt eh, nodokļu optimizāciju, tātad šie uzņēmumi vai fiziskās personas, kuriem ir eh, kaut kas jāmaksā, mēģina atrast jebkādus skaidrojumus, kāpēc viņiem nebūtu jāmaksā šīs nodevas. Tātad juridiski tas ir korekti, bet morāli nē. Uh, Jā, parādās tāda liela jautājuma zīme attiecībā uz morāli, bet ja runa par tiesisko piemērošanu, tad man nešķita, ka mums šeit ir runa par kaut kādu konkrētu juridisku problēmu. Tieši tāpēc jau no pašiem pirmsākumiem mēs likām uzsvaru uz to, ka mums ir jāizvairās no skaidrības trūkuma, no kodiem trūkumiem procedūrās. Jautājums. Jums noteikti NV ģenerāldirektorātā bija tāda uh, visai sarežģīta situācija. Jūs mēģinājāt to uzlabot, bet nekas neizdevās. Pētniecības centrs jau 2011. Uh, gadā teica, ka vajadzētu izmantot PEMS, bet uh, darba grupa vēl divus gadus strādāja pie dažādām alternatīvām. Varētu uzskatīt, ka tas bija mēģinājums palēnināt procesus. Vai jums jebkad radās sajūta, ka ir kaut kādi spēki, piemēram, sliktais stāvoklis automašīnu nozarē tajos gados, kas uzskatīja, ka ekonomiski apstākļi ir daudz svarīgāki nekā gaisa piesārņojums? Pilnīgi noteikti, ka tas bija periods, kad radās daudz um, ekonomisku problēmu. Pieļauju, ka arī daudzi deputāti atcerēsies, ka tad, kad mēs nācām klajā ar gaisa kvalitātes priekšlikumu, mums nācās uh, visus pārliecināt, ka gaisa kvalitāte ir svarīga un ka šis jautājums ir jārisina pat uh, sarešķītos ekonomiskos apstākļos. Domāju, ka bija brīži, kad radās vilšanās sajūta, bet no otras puses mēs redzējām, ka soļi tiek spērti, piemēram, paziņojums kārs ar 2020 mums deva rīcības plānu. Esmu daudz strādājis pie tā, lai uzstātu uz šī darba plāna īstenošanu. Beigās mums neizdevās pabeigt šo darbu, Mums vajadzēja nodrošināt, lai reālās braukšanas izmešu testi darbotos vienlaicīgi ar Eiro 6 normām 2014. gada septembrī. Diemžēl mums nācās to visu pagarināt, bet es eh, visu laiku pie tā strādāju, un kopā ar komisāru Patočniku mēs aicinājām kolēģus komisijā strādāt ātrāk, un uzskatījām, ka šīs bāžas ir pamatotas. Paldies! Mēģinu pieturēties pie šīm piecām minūtēm. Otrs referents, nevi, ne, ref, referents nevieradies, došu vārdu Gīzekas kungām. Paldies, paldies arī Falkenberga kungam, ka viņš ir gatavs atbildēt uz jautājumiem. Mūsu referents vēl ir lidmašīnā, viņš varbūt pēc tam vēl uh, uzdos papildu jautājumus. Gandrīz katrs otrais uh, automobīlis Eiropā ir dīzeļa automobīlis. ASV šī situācija ir pilnīgi atšķirīga. atšķirīga. Uh, dīzeļa automašīnas ir tikai 3% no visām pārdotajām automašīnām. Kā jūs skaidrotu šo atšķirību? Ich denke, ich denke, das viel... Es eh, domāju, ka tas ir saistīts ar to, ka mēs Eiropā uh, esam uh, domājuši par klimata pārmaiņām. Dīzelis tika uzskatīts kā efektīvāka sistēma, kas uh, izdalā daudz mazāk CO2 atmosfērā. Un mums bija arī nodokļu stimuli, kas noved pie tā, ka pēdējos 25-30 gados Eiropas automobīļu flote ievērojami palielinājās šajā virzienā. Domāju, ka tas ir saistīts ar to, ka mēs mēģinājām rēģēt uz klimata pārmaiņām un iespējams, ka mēs mazliet piemirsām to, ka mūsu pilsētās gaiss, ko mēs visi elpojam, gan pilsētās, gan laukos, eh, tiek piesārņots ar sīkajām daļiņām, kas rodas eh, tieši arī no dīzeļdegvielas. degvielas piekrītu jūsu izvērtējumam. Es uzskatu, ka Eiropas vīdes politikā e, ļoti daudzus gadus tika domāts galvenokārt par e, CO2 izmešiem un tika aizmirst par slāpekli un cita veida problēmām. Automobīļu nozara līdz ar to lika prioritāti uz e, CO2 samazināšanu un uh, dīzeļdegviela tam ir labāka. Varbūt ar Eiropas vīdes politiku mēs. Uh, varbūt daļai esam atbildīgi par dīzeļu skandālu. Nu, šeit mazliet piemirsīšu par uh, fiskālajām lietām. Es nezinu, vai mēs šeit varam runāt par atbildību, taču es uzskatu, ka mums vajadzēja daudz skaidrāk varbūt norādīt uz to, ka dīzeļa transportam ir arī daudzi lieli trūkumi. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz paziņojumu Kārsa 2020, tad šeit ļoti skaidri var redzēt rīcības programmu, kur parādās, ka dīzelis rāda ļoti sliktus slāpekļu un arī sīkodaļiņu izmešus, un ka tieši tāpēc eh, vajadzētu kaut ko darīt. Es nedomāju, ka tāpēc mums vajadzētu viennozīmīgi iestāties par vienu tehnoloģiju un absolūti noraidīt otru, bet bija skaidrs, ka sabiedrībā, ja ņem vērā arī, teiksim, nodokļu atvieglojumus dažādās dalību valstīs, parādījās stimuls pirkt dīzeļautomašīnas. Un pašlaik mēs piedzīvojam pārmaiņas, kur iespējams šī mobilitāte mainās. Pirms 14 eh, eh, dienām šeit komitejā pie mums viesojās Nīderlandes ekonomikas ministrs. Un arī Bundestāgs ir pasūtījis pētījumu, eh, kur ir runa par to, ka pavisam drīz vajadzētu atteikties no šiem pašreizējās paudzes cinējiem. Bet ir jautājums par to, ko darīs komisija. Uh, Vai jūs eh, zinat uh, citātu, tas ir profesors no Vīnes, kurš eh, saka, ka, ja, ka šie pašaizsardzes zinēji uh, vesels 300 gadus vēl būs bez jebkādas konkurences. Un, uh, ja mēs domājam par pašreizējiem dzinējiem un to izmantošanu, tad noteikti tos vajadzētu vēl tālāk uzlabot. Šeit ir runa par um, zinātnieku, par profesoru, kas strādā pēc vienā izstrādes, un te nav runa par uh, politiķiem. Es uh, neesmu nekāds tehniķis, un tāpēc es varbūt šim profesoram nevarēšu neko iebilst, ja runa par tehnoloģijām. Taču es uzskatu, ka, ja ir runa par uh, elektromotoriem, tad mums vajadzētu padomāt, no kurienes tad nāk šī elektrība un kā šī elektrība tiks ražota. Un te mums vajadzētu uh, padomāt par to, kas īsti būs uh, efektīvāk. You, you, uh, Paldies! Paldies, Falkenbergs, kas ir mūsu viesis. Pavisam īsi par pēdējiem jautājumiem. Protams, mums uh, vīdes grupas ir teikuši, ka, eh, ka ir tehnoloģija, lai samazinātu gan NOx, gan uh, eh, eh, CO2 izmešus, ka nav noteikti uz viena rēķina jāsamazina otrs. Ko jūs par to sakat? Atbild. Es saprotu, ka tehnoloģija pastāv. Es esmu vairāk kārt redzējis, ka cilvēki vai uzņēmumi ir demonstrējuši, ka viņi var ražot tīrus automobīlus, un ja paskatos uz ICCT pētījumu, tad vismaz eh, divi automobīļi, kas tur tika pārbaudīti, atbildi prasībām. Līdz ar to mans secinājums ir tāds, ka tehnoloģija pastāv. Paldies! Jūs, protams, zināt, ka šī komiteja skata, kāda ir juridiskie trūkumi, iespējamie trūkumi kā var uzlabot pašreizējos tiesību aktus. Jūs skaidri definējāt, kas jūs skatījumā ir cikla pārvarēšana, vai jūs varētu mums sniegt kādus piemērus? Atbildi. Man jāsaka, es nekad neesmu bijis test laboratorijā klāt, taču uh, esmu dzirdējis tādus stāstus, uh, mm, sākot no ļoti īpašām riepām, kas ļauj automobiļiem ritēt uz priekšu daudz labāk nekā automobiļi reālā vidē, līdz pat tāda efektīva programmēšana, ka pātrinājuma process ir daudz līganāks nekā jebkāds uh, autovadītājs par to varētu sapņot. Nu, par šādu veidu piemēriem es esmu dzirdējis. Paldies. Tālāk šātājums <laughs> varbūt kādu no mums varētu šādi braukt. Uh, Man interesē definīcija regulā tam krāpša, krāpšanas ierīcei. Uh, vakums uh, vai jebkāds process, kas aktivizē vai modulē vai atliek uh, uz vēlāku laiku emisiju kontrolas sistēmu. Ja emisiju kontrolas sistēmas pielāgošana atbildot uz jautājumu, jūs sacījāt, ir cikla pārvarēšana, tad kāda rašķirība starp uh, pielāgošanu, modulēšanu? Uh, es īsti neredzu, kāda te ir atšķirība, varbūt jūs varētu paskaidrot, lūdzu atbildi. Man šķiet, ir daudz cilvēku, kas eh, te īsti nesaprast atšķirību. Es esmu lasījis un atkal pārlasījis šo tiesību aktu vairākas reizes pēdējo gadu laikā, un es nedomāju, ka man ir skaidra atbildi jums. Gerbrand Gerbrandi uz to raudzies tā, ka viņš mēģināja saprast, eh, varētu būt atšķirība no juridiskā viedokļa salīdzināt ar tīri morālo viedokli un pieeju. Tā varētu šīs atšķirības skaidrot. Es saprotu tā, es sapratu tā, ka saskaņā ar uh, Nacionālo testa laboratoriju un Nacionālo iestāžu, kas sniedz uh, tipu apstiprināju pārziņā, um, tiktu kontrolēta tekstu tiktu kontrolēts tekstu juridiskums, tāpēc mēs te nedomājam par juridiskiem praksēm, līdz mēs no citas Atlantijas okeāna puses atklājām, ka ir notikusi krāpšanās. Paldies. Turpinājums jautājumi. Pagājušajā nedēļā mēs pieprasījām šo informāciju no dalībvalstīm, bet skaidrs, ka liecīs var pieprasīt tikai tad, ja tāds jau jūsu rīcībā ir, un tas liekas mazliet paradoksā. Atbildot uz to jautājumu, jūs teicāt, ka reālās braukšanas tests bija nepieciešams un, uh, un ka, dažas, ka četras dalība valstis 2014. Uh, gada oktobrī sanāksmē iebilda pret šo praksi. Kas bija šīs dalība valsts un kādas bija šī iebilduma? Atbildi. Es domāju, konkrētajās iebildes bija tādas, ka 2014. gada jūnijā bija paredzēts, ka oktobra jūn, uh, sanāksmē tiks izstrādāts priekšlikums par reālās braukšanas testu, taču tad, kad uh, darba kārtība uh, tika publicēta, ar šādu punktu vispār nebija. Četras dalībvalsts, ja pareizi saprotu, ir bija Vācija, Nīderlanda, ja pareizi atceros Vācija, Nīderlanda, Dānija un <laughs> viens ceturtā dalībvalsts, uh, kas man pat laba nav prātā. Apvienotā karalista varbūt? Nē, nedomāju, viss, uh, saka Falkenberg kungs. Nu, labi, <laughs> mēģināju gan saka jautājumu uzdevējs. Fedorē kungs nākošais runātājs lūdzu. Paldies, ka esat mūsu viesi šodien. Palīdzat mums īstenot mūsu darbu un cenšamies paveikt. Mans pirmais jautājums. Kad tiesību akts par uh, autoindustrijas emisijām tika pieņemts ideja no komisijas puses, neatkarīgi no tā, kurš ģenerāla direktors pie tā strādāja, bija tāda, ka jums būtu jāspēj pārvarēt laboratorijas tekstus, testus, iziet cauri testiem, vai ka eh, tiesība akti pieprasa kāds īpašs prasības. Par to vairāk kārt tika diskutēts, un industrija eh, stāsta, ka. Uh, mērķis bija iziet cauri šiem laboratoriju testiem, bet uh, mūsu mērķis bija, lai uh, reālās situācijās, uh, avārijas situācijās automobīļi glābt cilvēku dzīvības, ka, piemēram, jūs lietojat ārparašūtu, jūs arī gribat, lai tas darbotos reālā situācijai. Tad kāda bija jūsu doma, ka tas darbotos uz ielas vai vienkārši darbotos laboratorijas? Atbildi. Jūs uzdot jautājumu par laiku, pirms es vispār sāku strādāt vides jomā. Jūs jautājat par to, kādas bija domas, ka šis īstenošanas akts tika izstrādāts oriģināli sākotnē. Es tiešām nevaru jums atbildēt, bet es saprotu tā, ka šī īstenošanas akta mērķis, definējot šīs ļoti tehniskās prasības testēšanai laboratorijas apstākļos, bija ar tā doma, kā industrija varētu apliecināt, ka Eiro 5 vai Eiro 4 standarts tiek izpildīts. Uh, un līdz ar to šis automobiļu, šī automobiļu tips var tikt apstiprināts, bet es toreiz šai jomā vēl nestrādāju, un es jums nevaru sniegt informāciju, kādas to brīd notiek diskusijas. Tālāks jautājums. Jā, Eh, Gerbrādī kungs arī pieminēja saspīlējums ar DG Envy, DG Enterprise un DG Growth. Viss process par WLTP sākās 2008. gadā un pavisam nesen tas tika noslēgts, pieņemts. Eh, Tur ir tā cīkstēšanās ar dažādiem ģenerāldirektorātiem, dažādajiem eh, ģenerāldirektorāta skatījumiem, kas visu to procesu aizkavē, jo darbs pie tiesību aktiem tik akta tik ilgstoši ir mm, tiešām visnotaļ garš periods. Vai tā jūs to varētu skaidrāt atbild? Es nedomāju, ka diskusijas starp ģenerāla direktorātiem būtu vainojamais pie tā, uh, ka tas prasīja tik daudz enerģijas. Process, pie kura strādāja uh, vai kuru vadīja, uh, uzņēmē darbības ģenerāldirektorāts vai tagadējais izaugsmes ģenerāldirektorāts bija tāds, ka tajā bija iesaistīti eksperti no dalību valstīm. Un šis process prasīja daudz vairāk laika nekā uh, jūs minēto divu ģenerālu direktorātu pozīciju pieslīpēšana. Nostājas bija atšķirīgas, dažādi informētības līmeņi. Nu, tā es domāju, Tāpēc man vairāk kārt pat ir bijušas diskusijas ar Kaleha ģenerāla direktorātu, lai nodrošinātu to, ka tas mm, bija nopietns jautājums, kas mums jāvirs tālāk, taču kā jau es skaidroju, es centos panākt šo procesu uh, rīcības plāna laika ietvaros, un šis rīcības plāns mūs virzīja uz 2014. gada septembri līdztekus ar Eiro 6 standarta, jaunākā standarta īstenošana. Tām divām lietām bija jāsakrīt laikā, un es strādāju 2012. un 2013. gadā ģenerāla direktorātā, lai vērstu lielāku izmanību, uzmanību šo laika grafiku un pātrinātu procesu. Tagad gan mēģināšu izteikties pavisam īsi. Kopš 90. gadu beigām līdz pat šodienai Eh, tika atklāts eh, krāpšanās mehānisms. Ir vaidzāk, vairāki ziņojumi bijuši no nevalstiskām organizācijām, ka ir liela atšķirība starp testu rādītājiem. Vai nav kāds automātisks eh, funkcija mehānisms komisijā? Tad, kad dažādās, dažādie ģenerāli direktorāti sāk strādāt pie konkrētā jautājuma vai vienkārši darbs turpinās pie tiem jautājumiem, kas jau ir sākti. Tičiente vide, vides ģenerāla direktorāts sāka pētījumu GRC par pirmajiem, pirmajām liecībām, kas nāca gaismā. Tika paveikti testi reālos braukšanas apstākļos, un šos testa rezultātus mēs iekļāvām sarunās ar citiem, citiem ģenerāla direktorātiem, ar kuriem toreiz sadarbojāmies. Un 2014. gada oktobrī es uzzināju par dramatiski lielākām atšķirībām salīdzinot ar uh, pēdējo pētījumu, salīdzinot ar ICT pēti, ICCT pētījumu. Un tas lika mums uh, pievērstam lielāku uzmanību. Tad, kad es eh, uzzināju par šīm lielām atšķirībām, mēs tiešām mēģinājām papildus pārbaudīt rezultāts un virzīt uh, procesu pretī reālajiem braukšanas testiem. Lielas paldies, Lapis Germeho kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Un liels paldies, Falkenberg kungs, kas esat mūsu viesis. Es paskatījos uz jūsu rakstiskiem atbildēm komisējām, komitejai, un es saprotu, ka jūs uzskatāt, ka pirms jūsu ierašanās 2009. gadā vides ģenerāla direktorāts apzinājās, ka ir atšķirības starp eh, radītājiem eh, laboratorijas apstākļos un reālās braukšanas eh, testiem. Un jūs uz to norādījāt vēl 2010. gadā, un Euro 6 Eiro 6 kontekstā jau 2011. gadā tika veikti reālās braukšanas testi. Un eh, man, manipulētas, manipulēt testi tika aizliegt kopš 2008. gada visiem automobiļiem. Un Jūsu sacītais ir eh, uztverams nopietni saskaņā ar jūsu infor, sniegto informāciju. Jūsu dienas nodeva informāciju atbilstošajiem Eiropas komisijas dienestiem. Uh, Kajēho kungam. Nu, mums vēl būs iespēja viņš šo pēcpusdienu uzrunāt, taču man ir vairāki trīs jautājumi jums uzdodām, Falkenberg kungs. Pirmkārt, cik legāli ir šie krāpšanās mehānismi? Kā jūs sacījāt, 1998. gada tiesību aktam būtu jābūt pietiekošam, lai aizliegtu tādu lietošanu un vēl tālākie tiesība akti vēl vairāk to aizliedz. Vai jūs skatījumā krāpšanās mehānismu lietošana ir Eiropas tiesība aktu pārkāpums? Um, I, I... Atbildi. Man jāatkārto, ka es nebiju atbildīgs par šo tiesību aktu. Es uh, sakoju tur notiekošiem, e, man nebija zināms, ka tiek izmantoti tādi mehānismi vai tādas ierīces, kas novestu pie emisiju limitu pārsniegšanas. Un es varu apstiprināt, ka man nevienu brīdi nebija tādas informācijas par spīti tam, ko jūs šeit esat secinājusi. Cik lielā mērā šīs krāpšanās iekārtas ir legāls vai nav legāls? Uh, beig beigās tas ir jādefinē tiesā, un es esmu pārliecināts par to, ka būs tiesvedība saistībā ar šo lietu. Taču es strādāju, izējot no pieņēmuma, ka uh, tādi laboratorijas testi, kādi ir spēkā, un tādi, kā tie jur, atbilst juridiskajām prasībām pieļauj nopietnas neatbilstības. Tāpēc es pievēršu uzmanību tam, ka mums ir jāpāriet no šiem laboratorijas testiem uz reālās braukšanas testiem. Jo tādā gadījumā tad mēs labāk varētu kontrolēt automobīļu emisijas reālās, reālos braukšanas apstākļos. Turpinājums otrais jautājums, saka Lopes Bermeho kundze. 2007. gadā tika pieņemts izmaiņas par NOX izmešiem, un tās tad būtu spēkā vēl 2021. gadā. Vai vīdes ģenerāla direktorātā jūs iestātos par ambiciozāku ceļu kartu, un kad jūs skatījumā no tehniskā viedokļa būtu iespējams izpildīt Eiro 6 standartus? Atbildi, es domāju, kā tehniski jau tagad tas būtu iespējams. Man, tiku, man arī bija jautājums, tā, tāda pašveida jautājums. Ir automobīļi, kas jau iemēro, ievēro šos emisiju standarts. Es tāpēc nedomāju, ka tehniski tas nebūtu iespējams. Tengo otra Lopes Bermeho kundze turpina. Vēl viens jautājums man būtu, bet varbūt atstāšu to uz otro jautājumu atbilšu kārtu, jo, nu, ir jau laiks ierobežots. Paldies. Liels paldies. Delī kundze nākošā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vīdes ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora esat sveicināts. Paldies. Es izlasīju jūsu atbildes uz mūsu aptauju. Lūdzu, runājiet tuvāk mikrofona. Euh, bienvenue dans notre commission. Jā, tas esmu sveicināts mūsu vidū. Esmu izlasījis jūs atbildes. Atbildējis jūs sakot, ka jūs nekad nespējāt iedomāties, kā uh, Um, automobīļu ražotāji krāptos un vēl izmantojot īpašas krāpšanās ierīces. Tomēr šajās pašās atbildēs jūs rakstveidā sakāt, runājot par dažām praksēm, kas pat laban ir arī dokumentētas un liecina par to, ka ražotāji izmantoja īpašas krāpšanās ierīces, uh, Eh, kas ieslēdz tad, kad eh, automobili ir vajadzīga, vajadzīgs papildu uzrāviens. Un jūs teicāt, ka šī prakse pastāv par spīti eiro 5, eiro 6 prasībām. Uz ko tad jūs atsaucaties, ģenerāldirektora kungs, ja ne uz konkrētajām krāpšanās ierīcēm, un ja jūs uz tām neatsaucaties, vai jūs uzskatāt, ka uh, krāpšanās ierīces ir pilnīgi nelegāls? Atbilde. Spriežot pēc tā, ko es dzirdēju, to piecu gadu laikā, kad es biju atbildīgs, es secināju, ka šī, šo tiesību aktu īstenošanas testos ir iespēja aizsargāt dzinējus. Uz to jūs atsaucaties, to tad jūs manas atbildes daļu citējāt. Tātad šajos testos ir juridisks pamats, lai zināmos apstākļos izmantotu tādas ierīces, kas būtu pretējs emisiju kontrolei, lai ar mērķi aizsargāt pašu dzinēju. Taču zināt, cik tālu tas iet, vai tas kļūst par uh, pretēju mērķi īstenotāju, to ir grūti spriest. Cik man zināms, un es neesmu dzirdējis eksperts, ar kuriem šos jautājumus regulāri apspriedu, ka viņi viņiem būtu zināma šīs krāpnieciskās prakses, proti izmantot eh, šāds ierīces plašāk nekā to, kas ir paredzēts īstenošanas aktā. Tātad runa ir par tām praksēm, kas pārsniedz eh, atļautu un tātad būtu nelegāls. Turpinājums vēlos atgriezties pie astotā anketas jautājumu, jo jūs uz to jautājumu vispār neatbildat, vai jūsu skatījumā automobilis, kas lielā mērā pārsniec noteiktos emisiju limitus, kad eh, tā tiek skatīta eh, jaunā Eiropas eh, braukšanas cikli ietvaros, vai šāds atbildes atbildes prasībām. Svarīgi uz to atbildēt, jo es uzskatu tā šodien. Ja šis automobīlis neievēro tiesību aktu, tad ko tas vispār vēl uz ceļa dara? Atbildi, es domāju, ka tas ir ļoti labs jautājums, taču tas ir jautājums, uz kuru pirmkārt būtu jāatbild eh, nacionālām iestādēm, kas apstiprina automobīļa tīpu un ļauj šos atveļus izmantot uz ceļa, pamatojoties uz īstenotiem tekstiem. Tātad vispirms šīm nacionālajām iestādēm ir jānodrošina tas, ka automobīlis ievēro tiesību aktus. Un ja gadījumā īstenošana nenotiek, tad no tā jāizdara secinājums. Es mēģināju savā sākotnēji ievadu runā šodien darīt zinām, ka manā skatījumā reāli juridiski problēma rodas tad, kad īstenošanas akts uh, šiet pieļauj vairāk kā 20 reizes pārsniegt to emisiju līmeni, par kuru Eiropā parlaments komisija un padomu pieņem lēmumu. Un manā skatījumā tā, tā ir ne tikai tehniska problēma, bet juridiska problēma pēc būtības. Paldies! Ak tā, es vairs nevaru turpināt. Labi, 5 minūtes ir aizvērtējuši. Paldies! Evi kundze. Grācie, prezidente. Eh, Evi kundze, tātad paldies. Eh, Falkenbergs. Ļoti rūpīgi klausījos komentārus, kurus jūs izteicāt. Un atbildot uz trešo jautājumu, tur ir apsūdzēts dalību valstis, ka tās nav ieviesušas pietiekamu tirgus uzraudzības sistēmu, piemēram, Zviedrija. Divi miljoni gadā tiek ieguldīti tirgus uzraudzībā. Un pateicoties tam, pagātnē, pirms Volkswagen skandāls eh, sākās, tika konstatēts, ka Vācijas, eh, Vācijā ražotie automobīļi rāda daudz augstāks izmešu līmenis nekā norādīts. Un eh, līdz ar to eh, mēs varam konstatēt, ka informācija bija zinām, bet nav veikti pasākumi rēģēt uz to. Līdz ar to li lielā mērā eh, lietas ir atkarīgs arī no kapacitātes, kas ir tipa apstiprināšanas iestādēm. Un šīm iestādēm dažkārt ir ierobežotas spējas iejaukties. varbūt e, šo iestāžu apātija bija saistīta ar to, ka viņi e, nevarēs panākt konkrēto transporta līdzekļu izslēgšanu no tirgus. Atbilde. Nu, es domāju, ka šis ir jautājums, kas mums e, drīzāk ar Danielu Kalehu jāpārunā, kurš ir bijis atbildīgs par šo konkrēto likumdošanas daļu un par tirgus uzraudzību. Man ir tāds skats no malas uz šiem jautājumiem Kas attiec uz manu personīgo pieredzi saistībā ar vidas likumdošanu, varu secināt, ka ir svarīgi, lai uzraudzību Eiropas likumdošanas īstenošanu būtu ar skaidru izpratni par to, kurš ir atbildīgs, un ja tas tiek īstenots caur subsidaritātes principu dalībvalsts līmenī, tad ir jābūt ļoti skaidri definētiem noteikumiem, kas ļauj mums pārliecināties, ka visas dalībvalstis īsteno likumdošanu līdzīgā veidā, un ka ir vismaz uh, kontroles, kuras veids eh, citas dalību valstis. Tātad, paldies. Otrs jautājums. Esam dzirdējuši daudz liecību šo uzklausīšanu ietvaros, kur tika minēts, ka praktiski nevarēja konstatēt šo um, krāpšanās ierīcību, e, ierīču um, atrašanos. Un šajā gadījumā Volkswagen paši atzinās. Viņi sacīja, ka viņiem ir programmatūra, bet ka tā nav pārkāpusi Eiropas Savienības likumdošanu, kas ir pilnīgi pretēji tam, kas tika konstatēts ASV veicot testus. Kā jūs vērtējat šos Volkswagen izteikumus? Kā ir iespējams šāds viņa paziņojums? Un uh, turēšanās pie šī paziņojuma Volkswagen gadījumā teikt, ka Eiropas Savienības likumdošanā redz, eh, nebija nepieciešams norādīt par to, ka tiek izmantotas kādas eh, īpašas stratēģijas, lai apietu testē, testu. Es īsti nedomāju, ka Volkswagen stratēģija, kurai es sekoju laikrakstos, ir tāda, kas būs sekmīga. Ir atšķirības starp likumdošanas prasībām ASV un Eiropas Savienībā, un jūs pareizi norādījāt, ka ir ASV likumdošana iekļaut prasības sniegt informāciju, kas ir bija motivējošs faktors, lai Volkswagen atzītos attiecībā uz šīm praksēm, kas tika izmantotas ASV Tomēr Eiropas Savienības likumdošanas mērķis ir tieši tāds pats. Un aizliegums eh, izmantot eh, krāpnieciskas ierīces Eiropas Savienības likumdošanā ir ļoti skaidri definēts, un es nespēju iedomāties, ka kāds varētu paziņot, ka atslēgt šo ierīču darbību eh, reālas braukšanas apstākļos ir pamatojums ar to, kas rakstīs likumdošanai, jebkuros apstākļos. Paldies! R redzu, ka mūsu referents Zalba Bidegan kungs ir ieradies, un, lai noslēgtu šo pirmo kārtu, es tad dodu vārdu jums. Jā, paldies, priekšsēdētāji, man jāatvainojas. Uh, tiešām dažkārt ir situācijas ar lidmašīnas kavējas. Bet es dzirdēju lielu daļu no tā, ko Falkenbergs sacīja. Tad man ir jautājumi. Pēc vēstuļu apmaiņas ar uzņēmējdarbības ģenerāla direktorātu komisijā, kā jūs reaģējāt uz toreiz saņemto atbildi no ģenerāla direktora? Es turpināju apspriešo jautājumu ar Danielu Kalehu, bet viņš savā atbildē principā piekrita man, ka ir nepieciešams steidzami rīkoties, un viņš skaidroja man, kāpēc e, daži kavējumi ir bijuši, norādot uz nepieciešamību panākt vairākumu tehniskajā komitejā pirms iesniegt eh, reālu priekšlikumu uz balsošanu. Līdz ar to es turpināju arī strādāt kopā ar viņu un censties viņu pārliecināt, ka tie teksti, pie kuriem mēs eh, strādājam, ir pietiekami gatavi, lai tos eh, oficiāli prezentētu un likt uz balsošanu. Man ir bijušas arī apspriešanās ar autoražošanas rūpniecības nozars pārstāvjiem, uh, cenšoties paskaidrot viņiem, ka jebkāda vilcināšanās apzināta vai kāda cita jautājuma, kas rodas šai eh, procesā, galu galā nāks par sliktu viņiem pašiem un radīs aizvien lielākas problēmas. Līdz ar to es personīgi biju iesaistīts šajā procesā un arī mana komanda sadarbojās ikdienas līmenī ar eh, eh, uzņēmējdarbības ģenerāldirektorātu, Un šeit nevar likt vainu uz TCMB. Paldies! Dažus mēnešus vēlāk jūs eh, paudāt savu piekrišanu gala rezultātiem. Tā taču bija, vai ne? Jā, galu galā es apsveicu savu kolēģi, kā pat no, ar kavēšanos, bet mēs bijām nonākuši pie balsojuma, kas bija uh, apstiprinošs konkrētajām priekšlikumam. Jā, nu man prieks redzēt, ka sadarbība bija sekmīga, nes augļus. Vai jums liekas, ka Eiropas Savienības likumdošana pieļauj tiešu izmeklēšanu attiecībā uz autoražotājiem? Tāda likumdošana kā tā ir šobrīd atbilde. Nu, man liekas, šis jautājums ir daudz labāk uzdodams tam ģenerāldirektorātam, kas ir atbildīgs par šo likumdošanu. Kas attiec uz likumdošanu, par kur es biju atbildīgs, respektīvi vidas jomā, es varu minēt jums piemērus, kur ir skaidri minēti veidi, kā veikt uzraudzību Eiropas komisijai, un ir eh, tiesība akti, kur tas nav paredzēts, kur īstenošana uh, un tās kontrole ir atstāta dalību valsts iestādēm, tā kā mums ir abējādas situācijas likumdošanā. Tātad tieši izmeklējumi nebija iespējami, vai ne? Lūdzu, jautājiet to kolēģiem, kas ir atbildīgi par šo likumdošanas eh, tiesību kopumu. Labi, bet tobrīd taču jums bija jāzina, vai e, e, veikšos izmeklējums tiešā veidā. Tātad tas bija iespējams vai nebija? Mēs strādājam dažādos ģenerāldirektorātos. Un man kā ģenerāldirektoram nebija zināšanas par visiem tiesību aktiem, e, kas ir spēkā Eiropas Savienībā. Ja jūs vēlaties padziļināt iedzināties vienā tiesība aktā un kā to interpretēt, manuprāt, loģiskāk šo jautājumu ir uzdot cilvēkiem, kas ir atbildīgi par šo konkrēto tiesību aktu. Esmu apspriedis viņ, e, ar viņiem šo jautājumu, sapratu no viņiem, ka, ir, ka iespējas ir, e, šīs iespējas bijuši ierobežotas labākajā gadījumā, bet tas tā ir tāda pastarpināta informācija tikai mana izpratne. Es nesaku, vai tas ir labi vai slikti, es vienkārši konstatēju, ka tas acīm redzot nebija iespējams. Un e, biju pārsteigts, ka jūs to nebijāt pieprasījuši veikt šādu tieši izmeklēšanu kādā no jūsu vēstulēm. Manuprāt, konkrētajā vēstulē es tikai centos norādīt, ka, manuprāt, pastāv nopietna problēma problēma, kas ietekmēja politikas jomu, par kuru es esmu aiz, atbildīgs, un tā ir uh, gaisa piesārņojuma joma saistībā ar transporta nozari, un līdz ar to es informēju savu kolēģi, lūdzot viņam nodrošināt, ka tiesība akti, kas viņiem ir viņu atbildībā, tiek maksimāli izmantoti, lai noskaidrotu situāciju. Mēs uh, finansējām eh, kopīgā pētniecības centra pētījumu par šo jautājumu, lai noskaidrotu vairāk. Un, manuprāt, ir iespējas, eh, kā tā teikt, var rakt dziļāk un noskaidrot, un to eh, es arī centos paust savā vēstulē kolēģim. Paldies, ar to mēs noslēdzam pirmo jautājumu kārtu, un tad pāriem pie otrās kārtas kur mēs atvēlam trīs minūšu blokus jautājumam un atbildēm. Aicināšu pieturēties pie atvēlētā laika, lai paliktu laiks arī atbildēji. Otrajā kārtā Gizekas kungs ir pirmais. Paldies, priekšsēdētāji. Falkenberg kungs vēlētos eh, papildināt iepriekš jautājumu par iekšdedzes motoru nākotni, iekšdedzes dzinēju nākotni. Eh, uz tiem Eh, elektromotoriem tiek likt eh, liels cerības. Eh, nebūs nekāds sen slāpakaļu oksīdi un oglekaļu oksīdi, bet vai tas ir pietiekami? Salīdzinājums ar iekšdedzes dzinējiem un elektromotoriem 60% atšķirība. Tad vēl akumulātori, kas ir jāražo un pēc tam arī jāpārstrādā, kas būs kaitīgi videi, lai elektroautomobīļi varētu izlīdzināt šo situāciju. Divi faktori būs svarīgi. Eh, cik daudz šie automobīļi tiek lietoti un no kurienes viņi saņem elektroenerģiju. Un gal galā tas var būt arī eh, neilgspējīgi. Vai mums likt uzsvaru uz atjaunojamām enerģijām? energoresursiem, uz eh, biomasu, vēju, sauli, varbūt eh, hidraulisko sašķelšanu? Atbilde, jā, nu es domāju, ka mums eh, nav iespējams likt uzsvaru Uh, uz šo salīdzinājumu, ka starp iekšdedz dzinējiem un uh, elektroautomobīļiem, jo redz elektroautomobīļi, ja jau uh, viņus var uzlādēt no kontaktlīgzdas, te jau tur viss ir tīrs, mums jau jājautā, kā šī enerģija nonāk līdz kontaktlīgzdai. Mums jāskarās uz oglekļu, uz ogļu vai uh, naftas produktu izmantošanu, ar kur tiek ražota elektrība. Vai gal galā tur tiešām šī enerģija ir tīra? un kādas iespējas mums ir e, samazināt spiedienu uz vidi, uz tās piesārņošanu. Jā, mums ir jāliek e, uzsvars un jāveic investīcijas atjaunojumos energoresursos, un tikai tā mēs nonāksim pie tīrākas vidas. Labi. Jūs, e, ja pareizi sapratu, neesat bijuši testa laboratorijas. E, Izprā arī ir kopīgās pētniecības centra laboratorijas. Mēs esam tur bijuši, un, bet jūs savā pilnvar termiņā kā ģenerāldirektors neesat bijuši izprā, vai es pareizi saprotu? Un tur man sevi jālabo. Es esmu bijis izprā. Esmu šo laboratoriju izprā apmeklējis bet neesmu bijis nevienā no dalību valstu laboratorijām. Tā es to gribēju formulēt savā iepriekšējā atbildē, bet tik tiešām izprājas esmu bijis arī emisiju izmešu laboratorijā. Paldies! Nākamais uh, runātājs ir Bonfā kundze. Es runāšu franču valodā. Un eh, es eh, tagad gribētu um, parunāt par jūsu secinājumiem. Jūs eh, teicāt, ka jūs rekomendētu daudz striktākus un precīzākus tiesību aktus, ka jūs ieteiktu arī neatkarīgu kontroli. Nu, tas būtu labi, jo um, runājot par tīpa apstiprinājumu, mēs vēlētos ieviest um, vienotu Eiropas kontrolas aģentūru un arī sankcijas gadījumās, ja tiesību akti netiek uh, E, ievēroti. Tātad tas būtu viss labi attiecībā uz jūsu rekomendācijām un ieteikumiem. Bet, ja mēs paskatāmies uz to, ko jūs piedzīvojāt strādājot e, Eiropas komisijā un e, arī skatoties uz ēpastiem, e ar kuriem esam apmainījušies ar jūsu kolēģiem. Tāpat arī uh, mana kolēģi Karma Delī jau par to runāja. Ir skaidrs, ka uh, NOX ir problēma, un tad kāpēc tiesību aktos jūs uh, nemēģinājāt kaut ko darīt? Un šeit es runāju par to, ko jau varēja iesākt. Kāpēc jūs nerīkojāties, lai ierosinātu pārkāpumu procedūru, lai pieprasītu eh, dalību valstīm ievērot tiesību aktus attiecībā uz NOX izmešiem? Lūk, mēs gribētu saprast pašlaik 2016. gadā, ko jūs eh, to laiku varējāt darīt. Nu, protams, eh, ja runa par nākotni, tad Mums vajadzētu būt gan eh, skaidrībā, gan arī mums vajadzētu rīkoties eh, godīgi. Eh, mana analīze par situāciju rāda, ka piemērošanas tiesību akti nebija pietiekami precīzi. Un laboratorijas testi, par kuriem tika vestas sarunas gadiem ilgi, uh, un um, kur tika apspriestas vissīkākās tehniskās detaļas, neļāva nodrošināt pārliecību par to, ka tiek patiešām pārbaudīti reālie izmeši. Mans nolūks bija uzlabot tiesību aktus, tos grozīt, nodrošināt, lai tie būtu labāki, tā lai mēs varētu patiešām izmērīt reālos izmešus nu, tiesību aktu uzlabošanu te ir runa par nākotni, bet mēs rādzām, ka ļoti daudzi cilvēki uzskatīja, ka jau esošie tiesību akti bija pietiekami uh, precīzi. Tātad cilvēki, kurus mēs uzklausījām. Kāpēc, ja runa par um, 2007. Mm, gada 715. tiesību aktu, kāpēc netika darīts viss, lai šos tiesību aktus varētu piemērot. Kopš 2009. un 2010. gada bija e-pasta apmaiņa, kas norādīja, ka uh, pastāv aizdomas par uh, atslēgšanas ierīcēm. Pierādījumi, kas uh, mums bija, nekad man neradīja iespaidu, ka patiešām ir runa par juridisku lietu. Tātad pārsniegšana, par kuru mēs sākumā runājām, um, tomēr atbilda tādām robežvērtībām, kuras varēja izskaidrot. Tātad te ir runa par laboratorijas moduli un arī um, šos, šo pārsniegšanu varēja izskaidrot ar braukšanas stilu. Tātad pierādījumi, kurus es saņēmu, nekādā gadījumā nebija tik lieli. Tātad mēs redzējām, ka vēlāk šie pārkāpumi bija pat 37 eh, eh, reizes lielāki. Es arī Kaļēhas kungam norādīju, ka šeit nav uh, juridiskas lietas, kuru varētu virzīt uz priekšu. Uh, Pēc tam, kad šis pētījums parādījās, es par to uzzināju 2014. gada oktobrī, eh, šie pierādījumi parādījās tad, kad mēs bijām gatavi pāriet uz tiesību aktiem par reālajiem izmešiem. Es pieminēju šo problēmu saviem kolēģiem, viņš tolaik bija par to atbildīgs, un es turpināju uzstāt uz to, ka mums ir vajadzīgi precīzāki un piemērotāki tiesību akti, lai mēs redzētu, ko patiešām rada automašīna, kādi izmeši uh, nonāk reālajā vidē. Jebkurā gadījumā mēs to laiku vienkārši vēlējāmies nomainīt tiesību aktus. Gīziks kungs tagad. Falkenberg kungs, eh, atkal es savā sākotnējā uzrunā jūs prasījāt daudz skaidrāku formulējumu tiesību aktos un eh, precīzu izpildi dalību valstīs, bet jūs zināt, ka dzīvē viss nav tik teorētiski. Praksē pastāv atšķirīgas interpretācijas eh, dažādās dalību valstīs. To mēs eh, esam arī šeit komitejā redzējuši, uz, uzklausot tra, Aleksandra Dobrenta Vācijas eh, satiksmes ministra sacīto par Fiat gadījumu, kur Vācijas nostāja par to, ka izslēgšanas ierīce, kas izslēdzas pēc 20 minūtēm, ir nelegāla. Itālijai ir pilnīgi atšķirīgs uzskats. Gal galā ministrs eh, runāja par eh, tādu clearing iestādi, kas kontrolētu. Vai jūs uzskatāt, ka komisija var, vajadzētu uh, E, īstenošanas kontrols e, iestādi, tad kam ir jāveido komisijas pusē struktūras, lai var pārliecināties, ka vien, vienlīdzīgi ir tiesība akti īstenot dalību valstīs? Atbildē. Principā es jums piekrītu. Eiropas Savienības tiesību aktu e, vienveidīga un viendabīga īstenošana var tikt uzlabota ar to, ka komisijai vai kādai aģentūrai tiek e, piešķirts e, pilnvarojums uzraudzīt to, kā šīs tiesību normas e, tiek īstenotas dalību valstīs. Vides jomā, to es jau pieminēju, mēs atkal un atkal esam saskārušies ar atšķirībām Un bijām spiesti e, to e, iesniegt Eiropas Savienības tiesā, prasot skaidrojumu. Bet, kā minimālais, ir nepieciešams e, koleģiālās pārbaudes, un mēs nevaram paļauties tikai un vienīgi uz to, ka nacionālās iestādes efektīvi interpretēs šos tiesību aktus vienā veidā. Mēs esam likumdevēji Un mēs dodam komisijai visu, ko jūs vēlaties - aģentūru, platformu, papildus kompetenci, e, centralizētu iestādi. Vai ar to varētu novērst teorētiski šo izmešu skandālu? Nu, grūti atbildēt uz teorētiskiem jautājumiem. Manuprāt, no tiem piemēriem, kas man ir zināmi, kur komisijai ir iespēja veikt pašai pārbaudas, piemēram, zāļu nozarē ir ļoti skaidri pārbaudas mehānismi pašai komisijai. Tur es domāju, ka pastāv pierādījumi, ka šāda sistēma var darboties un darbojas labāk nekā eh, vienkārši dalībvalsts līmenī. Paldies, Dalī kundze. Thank you, Chair, and thanks, uh, Mr. Falkenberg. Paldies, Falkenberga kungs, ka ieradāties. Es gribētu atgriezties pie vēstules, ko jūs nosūtījāt Kaļeham Krespo. Jūs teicāt, ka Enterprise ģenerāldirektorāts bija gatavs uh, veikt grozījumus un uh, vēlējās vērsties pret pārkāpumiem. Mēs uh, varētu saprast no šī teikuma, ka uh, DJ Enterprise būtu gatavi šiem grozījumiem, kas uh, pieļautu regulāru praksi. Vai tā ir laba interpretācija, vai tas atbilst patiesībai, un uz kādu praksi tieši jūs atsaucaties? Šī atsauce attiecas uz diskusijām par TCMV. Tolaik man radās iespējas, ka galvenokārt eh, automobīļu nozares pārstāvji mēģina vājināt reālo izmešu testēšanas eh, likumdošanu, pie kuras mēs strādājām. Un es eh, mēģināju vērst uz to uzmanību tehniskajā grupā. Mums radās iespējas, ka kolēģi piešķir vairāk uzmanības automobiļu industrijas pārstāvju argumentiem, nekā mēs to būtu vēlējušies, un tāpēc es m, mm, viņam izteicu brīdinājumu. Mums ir jābūt prātīgiem, mums ir vajadzīgi atbilstoši tiesību akti. Tātad mēs esam viensprātis. Jums šķita, ka automobiļu industrija pārāk ietekmē pētniecības darbu. Te nav runa par to, vai šī ietekme bija par lielu. Šķiet, ka automobiļu industrija mēģināja ieviest formulējumus, kas to visu padarītu vājāku. Automobiļu industrijai ir jāpiedalās šajos procesos, tāpēc, ka mums ir vajadzīgas zināšanas, un um, te nesaskatu problēmas. Tomēr mums ir jāskatās, kādā virzienā iet šīs viņu iejaukšanās, un šoreiz šie teikumi nebija liederīgi, un pret tiem ir jāvēršas. Uh, Tagad, atgriežoties pie tā, kas notiek mūsdienās, ņemot vērā to, ka um, automobīļu industrija piedalās komisijas darbā, tātad uh, piedalās dažādās darba grupās un sniedz uh, tehnisku palīdzību. Vai jūs rādzat, mm, ka šeit pastāvētu interešu konflikts, ja jau tie, kurus regulē, tādā veidā ietekmē likumdošanas darbu? cik tālu mēs akceptējam viņu tehniskās zināšanas un uh, mēģinam to līdzsvarot ar mūsu pašu tehnisko izvērtējumu un neatkarīgu tehnisko izvērtējumu, ko veic institūti, NVO, uh, citi līdzdalībnieki. Tik tālu es nesaskatu problēmas. Tātad tas mums nodrošina daudz labāku, plašāku pamatu, kas ļauj nāk klajā ar tādiem uz zinātni balstītiem secinājumiem. Galīgais jautājums, vai šo līdzsvaru jūs panākat? Domāju, ka pētniecības eh, likumdošana savā galīgajā veidolā ir eh, skaidrs uzlabojums, un gribētu teikt, ka šis iznākums ir līdzsvarots. Paldies! Nākamais runātājs. Kurš gan tas būtu? Atkal Gīzekas kungs. Šķiet, ka um, man te ir izvērsies uzsās seriāls. Liels paldies, Falkenberga kungs, bet beigās es gribu jums uzdot tādu kritiskāku jautājumu. Ļoti bieži šodien tiek citēta vēstule, kas tika uzrakstīta 2014. gadā. Manuprāt, šī vēstulē Enterprise ģenerāldirektorātam saturēja arī pielikumu. Nu, ja notiek saziņa ar ēpastiem un ēpastam nav pielikuma, tad eh, parasti tas eh, uzreiz tiek eh, paziņots. Tātad, ja man tā atnāk šāda vēstule, tad es uzreiz uz to atbildu. Ja ir runa par labāku regulējumu, tad šajā konkrētajā gadījumā tas prasīja vesels desmit mēnešus. Uh, Um, tātad NV ģenerāldirektorāts nosūta ēpastu bez pielikuma. Uh, Enterprise ģenerāldirektorāts pat nepamana, ka šis pielikums nav pievienots. Uh, kā jūs varētu izskaidrot to, ka desmit mēnešus nevienu neinteresē tas, ka ēpasts ir nosūtīts bez pielikuma? Domāju, ka to varētu izskaidrot tikai tā, ka viss ir noticis tā, kā mēs iedomājāmies Savā sarunās ar Kaļēhas kungu mēs runājām par šo pielikumu un tātad mēs runājām par šiem pielikumiem un varbūt radās atgriezeniskās saiknes problēma. Daudz vēlāk tikai uzzinājām par to, ka ir bijušas problēmas ar dokumentāciju. Tātad mēs runājām par šo pielikumu, bet šis pielikums vienkārši nebija pievienots e-pastam. Tātad te ir runa par um, pielikumu, kas vispār netika nosūtīts, un es paskatos uz skaitļiem, tad uh, 2014. gada 19. novembrī uh, tas tika nosūtīts, un, un 2015. gadā pēc vairākiem mēnešiem tika uh, atklāts Volkswagen skandāls, un tad nedēļu vēlāk uzreiz tika nosūtīts ēpas par šo pielikumu. Manuprāt, tas ir mazliet dīvaini. Es domāju, ka komisija tomēr nav vajadzīga desmit mēneši, lai nosūtītu, nosūtītu vienu pielikumu. Un piekrītu. Paldies! Blanko Lopes kungs tagad. Paldies! Jūs piedalījāties NV ģenerāldirektorāta sanāksmēs un arī pētniecības grupas sanāksmēs. Vai NV ģenerāldirektorāts nodeva savas bažas, tad pauda savas bažas dalību valstīm? Nekad personīgi nepiedalījos NV sanāksmēs, mani kolēģi to darīja, un viņi piedalījās arī sarunās un pauda savu satraukumu. Microphone, please. Eh, si plantearon las preocupaciones a los Estados miembros, ¿cuáles fueron? Ja šīs bažas tika paustas dalību valstīm, uh, Gribētu zināt, vai dalībvalstis reaģēja, un, ja reaģēja, tad kuras? Šķiet, ka bija daudz dažādu reakciju. Bija reakcija gan pašā komitejā, un tad tas parādītos komitejas protokolos, tāpat bija arī divpusējas sarunas, par kurām esmu informēts, tāpēc, ka kolēģi ar mani ir runājuši šo gadu gaitā. Viņi man teica, ka ir bijusi dokumentu apmaiņa, viņi ir eh, runājuši gan telefoniski, gan arī citādi. Tātad, jā, ir notikusi regulāra viedokļa apmaiņa. Okay, to... Jūs minējāt, ka sadarbojāties ar Kaļehas kungu visa šī perioda laikā. Mēs eh, dzirdējām arī par ģenerāldirektoru paziņojumu, bet vai tika kaut kas darīts, lai šīs problēmas, ko jūs atklājāt, risinātu? Well, uh, okay. Vēlreiz norādīšu, ka mēs eh, to darījām vairāk kārt. Esam kolēģi, mēs tiekamies. Es uzsāku to arī ar Surekungu un vēlāk pievienojās arī uh, Kaļehas kungs, viņš pārņēma šo amatu, mēs izveidojām regulāru ģenerāla direktorāta sanāksmi, kurā abi piedalījāmies, un mēs varējām iekļaut darba kārtībā visus punktus, kas mūsuprāt bija apspriežami. Mēs atkārtotī paudām nepieciešamību pāriet no laboratorijas testiem uz reālās braukšanas testiem. Danielam un man, atklāt sakot, vienmēr bija viedokļu vienprātība. Mēs uzskatījām, ka mums ir jāiet šajā virzienā un jādara tas nekavējoties, lai mēs varētu nodrošināt atbilstību kārs 2020 darba plānam. Pēdējais jautājums. Jūs tikko apstiprinājāt, ka nepastāvēja nekādas atšķirības attiecībā uz reakciju, kāda bija abiem ģenerāldirektorātiem. No, I, when, whenever, whenever I had discussion... Tad, kad man bija diskusijas ar savu kolēģi, mēs piekritām, ka mums ir jāvirzās uz priekšu. Tas nenozīmē, ka šis process būtu bijis lēnāks. Šķiet, ka Arī viņš vēlējās, ka vēlējās, lai šis process virzītos uz priekšu straujāk, bet mums tomēr neizdevās ievērot termiņus, kas mūsuprāt bija jāievēro. Pēdējās trīs minūtes Ierikas kundzei. Ierinkas kundzei. Paldies, Valkenberg kungs, ka varējāt ierasties. Vai jūs uzskatāt, ka cik lapiešanu var skaidri definēt, un ja jā, vai jūs piekrītat, ka šāda prakse ir nepieļaujama saskaņā ar pašlaik spēkā esošiem tiesību aktiem, vai arī jūs uzskatāt, ka te ir runa par pelēko zonu, un kuram, jūsuprāt, vajadzētu būt atbildīgam par šādu pelēko zonu risināšanu, un kāpēc nekas netika uzreiz darīts? I think I would like to come back. Domāju, ka gribētu atgriezties pie savas sākotnējās analoģijas. Patiešām ir sarežģīti pateikt, kad izvairīšanās no nodokļu nomaksas ir nelegāla un kad tā ir vienkārši morāli nepieņemama. Diemžēl to var attiecināt arī uz šo situāciju. Esam pieredzējuši, ka ražotāji mēģina optimizēt savas automašīnas laboratorijas testos, lai nodrošinātu vislabākos iespējamos rezultātus. Es saprotu, ka tas tika darīts tiesību aktos pieļaujamajos limitos. Vēlāk mēs sapratām, ka ir vismaz viens dokumentēts gadījums, proti Volkswagen gadījums, kas pierāda, ka tiek izmantotas ierīces, kuras vairs neatbilst tiesību aktu prasībām. Tātad es tolaik sapratu, ka e, tomēr tiek ievērota šīs robežvērtības. Tieši tāpēc mūsu reakcija bija uzlabot tiesību aktus. Un tiesību aktu uzlabošana nozīmē to, ka ir jāiziet no laboratorijām un ir jāmēra uh, izmeši laikā, kad automašīna tiek izmantot uz sēļa, uz šosejas, kalnos, dažādās situācijās. So there was no... Tātad nebija nekādas pelēkās zonas tajā brīdī. I think, I think Domāju, ka ir šī pelēkā zona. Tolaik man atbilde bija tieši tāda. Jebkuros tiesību aktos pastāv iespēja, ka būs šī pelēkā zona, būs atšķirīga interpretācija. Tieši tāpēc savu prezentāciju iesāku sakot, ka viss sākas ar eh, tiesību aktu skaidrību. Mēs kopīgi par to esam atbildīgi, tātad komisija nāk klajā ar priekšlikumu, savukārt parlamentam un padomēji ir jānodrošina, lai tiesību akti būtu pēc iespējas skaidrāki un nepārprotamāki, lai nebūtu šo pelēko zonu. Šajā konkrētajā gadījumā uzskatu, ka pelēkās zonas vēl ar vien pastāv, un domāju, ka ražotāji ir mēģinājuši izmantot šo pelēko zonu. Paldies! Zābas Bidēgan kungs. Paldies! Vēlreiz paldies, Falkenberga kungs. Gribētu jautāt, kā jūs izvērtējat eh, Eiropas komisijas zināšanas par automobīļu tehnoloģijām? lai varētu pārskatīt un grozīt tiesību aktu šajā jomā. I, I you... Es gribētu, lai jūs atkārtojat šo uh, jautājumu nākamajā sesijā. Es nekad neesmu bijis atbildīgs par šiem jautājumiem. Varu jums tikai pastāstīt, un tas ir piemērs. Es uzzināju par IKKT pētījuma vērtējumu, un šo pētījumu mēs jau esam vairāk kārt atsaukušies. Tas bija divas nedēļas pēc tam, kad mums izdevās uh, nodrošināt papildu ekspertu NV ģenerāldirektorātā. Mūsu personāla skaits ir ļoti ierobežots. Cilvēki strādā ar ļoti lielu spriedzi, trūkst laika sanāksmēm un tā tālāk. Tieši tāpēc es varu runāt tikai par to ģenerālu direktorātu, par kuru esmu atbildīgs. Mums darbinieku ir ļoti maz. Jums vajadzētu apspriest šo jautājumu par to, cik labi ir aprīkots uh, DG Grau, bet uh, šos jautājumus jums vajadzētu apspriest ar DG Grau ģenerāldirektorātu. Liels paldies! Es gribētu zināt, kāpēc Eiropas Savienībā ir tik daudz tipa apstiprinājumu. Kaut arī, eh, piemēram, Luksemburgā vai Maltā vispār neražo vieglās automašīnas. Kāds ir jūsu skaidrojums? Kāpēc ir radies šis eh, tipa apstiprinājumu fenomens, kāpēc var tagad meklēt visvienkāršāko iespēju tipa apstiprinājumam? Domāju, ka arī šis jautājums pārsniedz eh, manas mm, kompetences robežas. Esmu pārliecināts, ka nākamais runātājs, kas piedalās šīs dienas sanāksmē, varēs sniegt daudz labākas atbildes uz šo jautājumu. Esmu redzējis tiesību aktos, ka atbildība par tīpa apsiprinājumu gulstas uz dalību valsti. Kāpēc un kādā veidā tas tiek darīts, visas šīs detaļas, atklāti sakot, nepārzinu. Tātad jums šķiet normāli, ka šajās valstīs ir tik, tātad, ka tieši šajās valstīs, kur nav uh, ražošanas, kur vispār netiek saražot neviena automašīna, tiek piešķirts visvairāk tipa apstiprinājumu. Gribētu vienkārši zināt jūsu viedokli. Principā Es ticu jebkurai dalību valsts iestādēji. Manai ticībai šeit nav mm, nekādu atšķirību. Esmu runājis par dažādām jomām, un šis process ir paredzēts standārtu kontrolai, dažādiem mērījumiem, meso metodēm, un domāju, ka lielākajā daļā jomu dalību valstis ir izveidojušas partneru kontroli, pieredzes apmaiņu. Mēs Eiropā akceptējam, ka šīs iestādes ir ieviesušas viens un tos pašus standārtus un kvalitāti. Gribētu norādīt, ka ja nav tiešas automobīļu ražošanas, tad šāda iestāde varbūt ir neatkarīgāka Tādās valstīs, kur ir daudz ražotāju, iespējams, šī neatkarība nav tik liela. Protams, to var skatīt no dažādiem aspektiem, bet kopumā mēs strādājam pēc vieniem un tiem pašiem tiesību aktiem, darbojamies Eiropas sistēmā. Un tas nodrošina, ka kvalitāte visās valstīs ir salīdzināma. Paldies tagad Kādenbachas kundzei vārds. Paldies! Labdien, Falkenberga kungs! Es atvainojos, ka nedzirdēju jūs ievadrunu. Un man nācās palaist garām arī lielāko daļu no viedokļa apmaiņas. Taču biju klāt, kad Dalī kundze jautāja par ekspertu grupām un zināšanām. Gribētu iedziļināties šajā jautājumā. Vai jūs nedomājat, ka caurredzamības dēļ automobīļu nozares pārstāvjus varētu uzklausīt tikai sākotnējos procesa posmos? un jebkādi kontakti vēlāk būtu aizliedzami. Pašlaik tiesību aktu priekšlikumi tiek iesniegti dalībvalsts pārstāvjiem NV ģenerāldirektorātā. Vai Mēs neprasām pārāk daudz no automobiļu industrijas, mēs šeit viņiem prasām strādāt pretī savām interesēm. Nesmu pārliecināts, ka tas būtu pret automobiļu industrijas interesēm radīt labus, vidē draudzīgus produktus. Gluži pretēji, uzskatu, ka automobīļu industrijai ir problēmas, jo ir atklāts, ka tā ražo transporta līdzekļus, kas neievēro šos standārtus. Tāpēc neesmu pārliecināts, ka pēc definīcijas varu piekrist tam, ka rūpniecību interesē apiet vides vai kādus citus veselības vai drošības standartus. Taču piekrītu jūsu teiktajām. Ja rīkojas ļoti piesardzīgi, piesaistot ekspertus, ir jānosaka arī skaidras līnijas par to, kurš pieņems galīgo lēmumu. Un šim galīgajam lēmumam ir jābūt pamatotam, argumentētam lēmumam, Ko pieņem komisijas dienesti? Viņiem ir jānāk klajā ar priekšlikumu. Vai jūs um, redzat, ka šāda neatkarība tiek nodrošināta pašlaik? Gandrīz 40 gadus darbojos komisijas dienestos, un savā jomā domāju, ka lielākajā daļā gadījumu pašlaik nevar atcerēties nevienu piemēru, kur varētu teikt, ka ekspertu uzklausīšana no jebkuras nozares būtu likusi mums iet nepareizajā virzienā. Gandrīz visos gadījumos, par ko esmu informēts, mēs uzklausām nozares, uzņēmējdarbības intereses, mēs uzklausām pilsonisko sabiedrību un NVO, mēs uzklausām um, mm, zinātnieku eh, konsultācijas, un balstoties uz to visu var nākt klajā ar labu zinātnisku priekšlikumu. Paldies tagad Lopeses Bermeho kundze. Yes. Um, um... Paldies. Agrāk tika teiks, ka krāpšanās ierīces izmantošana ir bijis nelegāli jau kopš 1998. gada automobiļiem, bet jaunu automobīļu apstiprināšanas procesā vai jums bija aizdomas, ka tiek izmantot šādas krāpšanās ierīces? Kā jūs varat uh, paskaidrot, ka tika piešķirta atļauja uh, Uh, tipu apstiprināt automobiļiem, kas uh, ievērojami pārsniedz emisiju līmeni. Vai varas iestādes uh, apvienotā karalistē, Beļģijā, Francijā, Vācijā un citās valstīs jūsu skatījumā nepārkāp noteikums, bet pārkāpuma procedūras šiet netika uh, sāktas, vai tur drīzāk būtu jāizmanto automobīļa apstiprināšanas tiesība akts nevis ietver direktīva atbild. Nevienu brīdi es nedomāju, vai arī man, neti, un man netika teikts, ka dalībvalstīs pastāvē tāda prakse, kas ir nelegāla. Es domāju, es to teicu arī savās rakstiskajās atbildēs. Es. Man ir neiedomājami, ka kompetentās iestādes dalībvalstīs būtu rīkojušās pret tiesību aktu prasībām. Mēs esam tiesiska sistēma, Eiropa iestājas par tiesiskumu, un man ko tādu paredzēt tiešām bija ļoti grūti. Uh, Tāpēc vēlreiz atkārtošos, es uzskatu, ka mums acīmredzot bija problēma ar tiesību aktu traktējumu, cik uh, elastīgi bija, ir šie tiesību akti. Un dalību valstīm varbūt bija jābūt modrākām, tām iespējams bija jāuzdod vairāk jautājumu, kad tās uh, apjaut, ka pastāv atšķirības starp rezultātiem laboratorijas testos un reālās braukšanas testos. Jā, es uzskatu, ka šīm valstīm bija jādara vairāk, bet vai jebkādu brīdi bija aizdevis par to, ka tika iztenotas nelegālas prakses, par kurām, kurās dalībvalsts iestādes tieši vai netieši piedalījās Uz to mm, es varu atbildēt ar ne. Telīkundze, lūdzu. Paldies, vēlos atgriezties pie tā, par ko jau runājat pēdējo jautājumu, kur es uzdevu. Jūs vēlreiz norādījāt uz nacionālo iestāžu vājumu, uz to faktu, ka pat automobīļi, kas piecka, pieckārt pārkāpja noteiktos standārtus par emisijām, atrodas uz ceļa un tiek apstiprināti. Mans jautājums pavisam vienkārši. Nu, vismaz par to mēs esam vienas prāts, bet tagad ir jā, jāsagaida, jāparedz, kas gadāms nākotnē. Tad es vēlos zināt, ko jūs piedāvājat šajā jaunajā tipa apstiprinājuma sistēmā, vai šodien jūs, tāpat kā mēs daudzi šeit šajā komitejā, uzskatāt, ka ir pienācis laiks izveidot īstenu neatkarību Eiropas iestādi, kas uzraudzīs mm, to, ko jūs sacījāt par tirgu uzraudzību, nu pat atbildot zvienu jautājumu, un arī u, attiecībā uz tipu apstiprināšanu automobiļiem. Vai jūs lūdzu man varētu atbildēt? Paldies. Atbildi. Es domāju, ka sistēma, kuras ietvaros ir izveidota Eiropas iestāde, ir sev pierādījusi. Es domāju, ka tas ir kas tāds, ko ir vērts paredzēt. Taču likumdevējiem, dalību valstīm, parlamentam, padomai komisijai ir jānosaka, cik lielā mērā viņi ir gatavi virzīties pretim šim mērķim. Taču es esmu pārliecināts par to, ka mēs esam jau pavirzījušies šajā virzienā. Un tad, ja tas tiešām tiks panākts, tad varēsim labāk nodrošināt, ka šeit pieņemtie tiesību akti tiek traktēti vienādi visā Eiropas Savienības teritorijā turpinājums jautājumam. Piekrītu, bet vai jums ir kādas domas, kā konkrēti garantēt šīs jaunās aģentūras darbu, piemēram, attiecībā uz to, ko nu pat norādījāt, neatkarību, jo zināms, ka katrs mēģinās pavildetīt savā virzienā, bet varētu varbūt bāzēties uz uh, eh, ASV modeli, vīdes veselības aģentūru, kas tur pastāv, vai jūs domājat vispirms izveidot šo slaveno aģentūru, kas vispirms pāraudzīs nacionālas iestādes, lai pēc tam tad tā kļūtu pilnīgi neatkarīga un tad uh, aizstātu nacionālās iestādes vai pieprasītu no tām atskaits. Paldies. Atbildies, domāju, pirmais solis ir izstrādāt skaidru, precīzu tiesību aktu Eiropas Savienības līmenī un tā ķeramies klāt īstenošanai. Un es domāju, ka mēs tagad tieši ar to nodarbojamies. Te ir runa par tiesību aktiem uz reālās braukšanas testiem. Pateicoties šiem tiesību aktiem, mums būs jau labāka bāze nākošais darbības posms ir pieņemt lēmumu, kā labāk veicināt sadarbību kas būtu decentralizēta, sadarbības ar dalībvalstīm, vai arī mēs izveidojam kaut ko centralizētu un kā tad to var definēt. Taču tas ir jautājums, kas attiec uz nākotni, un, un par to uh, spriedīs mani pēc, ka mani eh, līdzgaitnieki, mani sekotāji, tāda pēdējā jautājuma Falkenberga kungam. Liels paldies, ka piedalīties šajā uzklausīšanā. Kolēģi, kas vēlas uzdot savus jautājumus rakstveigā, to var darīt līdz 18. novembrim piekdienai. Īs pārtraukums tagad, pirms ķeramies klāt nākošajam mūsu viesim ar uzklausīšanu. Paldies! Okay, colleagues, we can uh, move on with our... Labi, kolēģi, mēs varam ķerties klāt otrajai uzklausīšanas kārtai. Sveicam mūsu vidū Kaleha Ikrespo kungu. Viņš ir iekšējā tirgus rūpniecības uzņēmē darbības un uh, mazo video uzņēmumu ģenerāla direktorātu ģenerāldirektors. Um, viņš ir bijis šī ģenerāla direktorāta direktors. Un tagad jūs esat um, izaugsmes ģenerāla direktorāta ģenerāla direktors, bet iepriekšējā ģenerāla direktorātā jūs strādājāt no 2012. līdz 2015. gadam. Mēs vēlamies jūs uzklausīt par pašreiziem tiesību aktiem attiecībā uz automobiļu emisijām un viņu tīpa apstiprinājumu. Mēs esam saņēmuši jūsu rakstiskās atbildes. Mūsu rīcībā ir um, stunda un 40 minūtes šīm debatīm, debatēm, un tad jums vārds tagad pievadvārdiem. 10 minūtes viskopā. Paldies! Tas makarkungs, um, dāmas un kungi, deputāti, esmu jums pateicīgs, akla var uzstāties jūsu komitejā vides ģenerāla, kā vides ģenerāla direktorāts, es ar, ģenerāla direktors, es arī piedalījos mm, sēdē un esmu priecīgs, ka tagad var uzstāties uh, kā uzņēmējdarbības ģenerāla direktorāta, ģenerāla direktors uh, pagātnē no 2012. līdz 2015. gadam. Un kopš 2015. gada 1. septembra strādāja vidas ģenerāla direktora un arī par to pastāstīšu. Vispirms stāstīšu par izaugs ģenerāla direktorā, ģenerāla direktorāta pieredzi. Es, stāsti, es teiktu, ka šie gadi ir rīcības gadi, jo toreiz, kad es sāktu, eh, kā uzņēmējdarbības eh, vēlākā izaugsmes ģenerāla direktorāta ģenerāla direktors, mans uzdevums bija galvenais nodrošināt 2020 gada komunikāciju un eh, automēt 2020 komunikāciju un īstenošanu. Tas bija negadīts, eh, tāds visaptverošs uzdevums, eh, jauna visaptveroša stratēģija autobū, autobūs er, sektoram uzlabot eh, tā kvalitāti, drošību un galvenais ieguldījumu ilgspējībā. Atcerieties, kāda bija situācija toreiz. Dziļa ekonomiskā krīze, bija nepieciešams steidzams plāns nozarei, kas Eiropas Savienībā nodarbināja 12 miljonu cilvēku. Un tas bija lielākais privāto līdzekļu darētājs pētniecībā un izstrādē. Taču mums bija arī jānodrošina lielākā drošība un vīdes standarta ievērošana. Jūs zināt, kas notika? Komisija pieņēma savu komunikāciju 2012. gada novembrī Pirms tam norisinājās plašas diskusijas ar dalībvalstīm, septiņi komisāri, deviņi ministri, sociālo un ekonomikas lietu komis, komiteja, reģionu komiteja, 18 iesaistītās puses no NVO un citām pusēm. Tas viss bija caurskatāms iesaistošs process. Pēc mēneša konkurētas spējas padomu 2012. gada decembrī apstiprināja plānu un vēl gadu vēlāk, 2013. gada decembrī, Eiropas parlaments arī apstiprināja šo plānu. Un tam piekrīt Tirzniecības komiteja, Transporta komiteja, iekšē tirgus komiteja un Nodarbinātības komiteja. Viens no plāna elementiem bija reālas emisijas, reālās braukšanas apstākļos. Visi iesaistītās puses institūcijas piekrīt diagnozē. Citēšu, pašreizējās procedūras. Uh, piesārņotāju mērīšanai neatbilst reālajiem braukšanas apstākļiem. Īpaši NOX emisijas ir daudz augstākas reālos braukšanas apstākļos salīdzinājumā ar emisiju limitiem, kas tiek eh, mērīti eh, testa ciklā, īpaši dīzeļa automobiļiem. Bija skaidrs, ka mūsu sistēma nedarbojas, ka tā ir pievīlus. Papildus tam daudzas dalībvalstis valstis pat labam neatbilst gaisa kvalitātes tiesību aktiem. Un jūs zināt, 440 tūkstoši priekšlaicīgi nāves gadījumā Eiropā, 70 tūkstoši no tiem saistīti ar transporta nozara komisiju, lūdza izstrādāt plānu, lai izstrādātu jaunas uh, testa procedūras, lai mērītu emisijas reālos braukšanas apstākļos un uzlabot laboratorijas testus, jo tie labi nedarbojas. Mūsu politiskā, politiskais grafiks eh, tika noteikts. Tam bija jāstājas spēkā pirms eiro seši standarti stāšanās spēkā līdz 2017. gadam. Visi iesaisties puses zināja, ka ir atšķirības starp lielās braukšanas testiem, laboratorijas testiem. Neviens neiebild pret uh, pieju, pret laika grafiku. Visi vienojās, bija viens prasa par to, ka tā bija jārīkojas. Mums bija skaidrs, ka, lai panāktu sekmes uzlabot situāciju, mums jālabot, jāstrādā divās jomās. Jāreformē tīpa apstiprināšanas procedūru un jāuzlabo, jāstiprina tirpus uzraudzība, tirpa, aps, tipa apstiprināšanas procedūra, testi un tirgus uzraudzība ir viens medaļas divas puses. Nu, tagad man jāatgādina, ka komisijai izdevās ģenerāla direktorāta mandāta iespējā sāk šo procesu, pabeigt to, 2015. gada maijā pieņemt pirmo reālās braukšanas testa aktu, pieņ, tik pieņemt arī PEMS kā galvenais galvenā prasība tipa apstiprināšanai, un tā bija galvenā izmaiņa, radikāls izmaiņa. Mēs arī sagatavot otro reālās emisijas, reālo braukšanas testu emisiju noteikumu, un mēs izstrādājam WLTP testu, kas aizstāja novecojušu Eiropas braukšanas ciklu, un Kad es eh, jau devos prom, kā uzņēmējdarbības ģenerāldirektors, tika pieņemts arī lēmums par eh, tirgus uzraudzību. Un 2016. gadā janvārī šis dokuments tika grozīts. Es zinu, ka šo komiteju ļoti uztrauc un interesē uzzināt, vai komisija aizkavēja procesu jaunā testa ieviešanai. Tas ir viens no aspektiem, uz kuru jūs raugāties pavisam skaidri sacīšu. 715.2007 šī regula mums deva iespēju tūlīt ķerties klāt. Uzņēmējdarbības eh, ģēdē bija vadībā, mēs strādājam ar vidas ģēdē, mēs arī strādājam kopīgo pētniecības centru, nu, tika izstrādāti divi tehniskie pētījumi, un mēs arī radījām reālas braukšanas eh, darba grupu, kas bija atvērta platforma tehnisko jautājumu aspriešanai. Un šeit gribu uzteikt visus kolēģus, kas bija iesaistīti par spīti resursu ierobežojumu, kurus jau Falkenbergs pieminēja. Tātad te ir runa par kopējo pētniecības centru, tā personāla un citiem komisijas dienestiem. 2013. gada ziņojumā kopīgais pētniecības centrs vēl divas papildu Um, procedūras. Bija jāmaina vecais tests, viens attiecās uz izvēles uh, nejaušu ciklu pētījumu testu emisijām, un otrs bija saistīts ar PEMS. Kopīgais pētniecības centrs secināja, ka PEMS bija efektīvāks tests, lai atainotu plašākus emisijas braukšanas apstākļos, taču kopējais pētniecības centrs 2000. 13. gadā arī atzina, ka PEMS iekārtas bija nepietiekošā skaitā, pastāvēja klimatiski, geogrāfiski un sezonāli ierobežojumi, ka bija izmaksas par ieviešanu mums pavisam skaidri bija jānosaka, kādas būtu atļautās temperatūras un braukšanas straujums. Bija nepieciešams tālāks darbs, tāpēc uh, kopīgiem pētniecības centram ir jāizvērtē PEMS procedūra. Atgādināšu, kā industrija un autoražotāji iestājās par ciklu uh, pēc nejaušas izvēles, viņi neiestājas par PEMS. Un pastāv ir vienošanās, kā komisija atbalstīs reālās braukšanas testu kā papildu procedūru. Tā bija LTP procesam, par kuru beigās bija vienošanās es atvainojos par visu šo, visiem šiem saīsinājumiem, taču, ja saukšu visu pilnā nosaukumā, tad zaudēšu daudz laika. Pas, mēs vienojamies, ka līdz 2017. gada 1. septembrim būs jāizmanto jaunākie testi. Uzdevums bija sarežģīts, arī tehniskie jautājumi ļoti sarežģīti, dažādas intereses, dažādi izmantojumi, politiski ļoti sarežģīts jautājums. Tas bija īstens izaicinājums. Neviena, cit, neviens cits reģions visā pasaulē nav iesaisties tādā uzdevumā. Es biju vadošā autobūvas nozarē šajā jomā un uzzināju, ka mūsu standarti ir globāli daudzējādā ziņā. Tehniskais darbs tika paveikts 14. gada aprīlī, kad komisija nāca klajā ar reālās braukšanas testa struktūru, tam piekrita visi dienesti, un tad mēs arī vienojāmies, ka būs četri juridiskie akti, normatīvie akti, lai veicinātu pieņemšanu, mēs vienojamies, ka tā darīsim, kaut arī tas vainātu kārs 2020 un 2014. Eh, gada um, automobīļu komiteja sanāksmē šis jautājums ar vienu tika iekļauts darba kārtībā. Mēs to nevarējām pieņemt kā uh, autonomi, kā komisija mums bija nepieciešama komitoloģija un dalībās kvalificētais vairākums. Un šajā kontekstā mans darbs un kolēģis Kalis Falkenbergs man uzrakstīja, mūs uztrauc, ka šis jautājumu lokus tiek aizskavēts. Mana atbilde, par kuru arī esmu stāstījis komitēja, bija nepārprotama. Mēs neesam gatavi aizskavēt procesu vai arī uh, izšķīdināt, padarīt vārgākus šos noteikumus. Taču man jāsaka, tas bija ļoti grūti, jo diskusijas izrādījās ļoti ilgstošas, un tad vēl pēdējā brīdī bija kaut kāda priekšlikuma, kas bija jāizskata pirmo reizi, kāds pasaulē vispār vairs reāls braukšanas testus. Līdz ar to te parādījās reāls tehniskas grūtības normatīvais akts tika pieņems 2015. gada maijā. Jā, tā ir, ka mēs gribējām to pieņemt 2016. Eh, gada septembrī. Jā, mums bija daži mēneši aizkavēšanās, 15. gada mājas. 2017. gada novembrī e, ķērās pie darba jauna komisija, tad mums bija arī jāstrādā pie tīpa apstiprinājuma, ar to ir skaidrojams aizkavēšanās process, un mums nebija kvalificētā vairākuma martā, mēs to saņemām tikai māja. Pēc visiem, visas šīs iekšējās apstiprināšanas, visi komisijas dienesti, DG Environment un kopīgais pētniecības dienests vienojās, un arī Falkenberg kungs piekrita, ka 2014 gada 29. martā, tad tas viss tiek uzskatīts par pabeigtu. Jā, rezultāts ir fascinējušas. Vēlos sacīt, ka krāpšanas ierīces kopš 1998. gada ir aizliegts, un jebkādam, jebkāds ražotājs, kas tās izmanto, ir sodāms. Dalībvalstu rīcībā ir instrumenti, un viņi var tos izmantot. Komisijai nebija pierādījumi par šādu ierīču izmantošanu Eh, tika uzskatīts, ka testi ir novecojuši, tāpēc radītāji atšķiras. Mēs apzināmies risku, taču īsteno reālo braukšanas testu ieviešanu šos atšķirības novērstu un samazinātu arī šādu ierīču izmantojumu, kā mums sacīja kopējais pētniecības centrs no 2014. gadā. Īsti pastāstīs par savu pēdējo gadu vīdes ģenerāla direktorātā. Tikko es sāku tur strādāt, tad uh, izvērtās Volkswagen skandāls. Tas ievērojami skāra Eiropas ražotāju, autoražotāju reputāciju. Mēs bijām šokā, un es konkrēti biju sašutis. Man būtu paticis no šādas lietas izvairīties. Vides ģenerāla direktorātā man norādījumi dienestiem bija viennozīmīgi atbalstīt ģenerāla, izaugsmes ģenerāla direktorātu. Tā skaitā pieprasot, lai dalībvalsts īsteno savas nacionālas izmeklēšanas otrakārt, izmeklēt, vai vides atbildības direktīva ir piemērojama šeit. Ja ASV ir e, vērsusies tiesā pret Volkswagen, vai es arī tā varētu vērsties. Diemžēl izrādījās, ka šī direktīva attiec uz biodiversitāti, daudzveidību, bioloģisko daudzveidību, augsni un ūdeni, taču ne uz uh, emisijām. Un es rakstīju, ka teiks procedūras maiņa nebūs pietiekams skaidrs, ka arī ir jāmērī citādi pilsētās gaisa piesārņojums. Un tad bija uh, runa par emisiju ierobežojumu vēsturisko vienošanos. Un mēs turpinām vērsties pret dalībvalstīm. Ir jau 29 uh, eh, pārkāpuma procedūras pret dalībvalstīm. Mēs sākam tīrāks dialogs un iestājamies par zemāku emisiju automobīļiem. Un tagad skatāmies par preču atsaukšanu no tirgus. Mēs vēlamies atjaunot um, pilsoņu uzticēšanos automotoru nozarē. Un noslēgumā vēlos sacīt, ka Volkswagen lieta liecina par to, ka ir svarīgi secināt, kas notika, un esmu pārliecināts, ka jūs komiteja to izdarīs. Mums ir jāgūst mācība, mums ir jāizvarās no līdzīgām situācijām nākotnē, taču es domāju, mums ir jāizmanto iespēja paveikt trīs lietas. Pabeigt mūsu vēlās braukšanas emisiju reformas, jo tas ir labākais veids, kā šo problēmu risināt, stiprināt mūsu tipu apstiprinājumu un tirgus uzraudzības sistēmu, bet vēl ir jāuzrauga mūsu sistēmas pārvaldība. Viena no mācībām, ko varam gūst no krīzes, ir tāda, ka Eiropa smagi maksā par sadrumstalotību. Un spriežot pēc manas uh, pieticīgās pieredzes komisija var sacīt, ka mums nepieciešams spēcīgs Eiropas Savienības uzraudzības mehānisms jāsadarbojas gan operatoram, gan nacionālajiem varas iestādēm. Šāda instrumenta automoto nozarē nav, bet mums tas ir citās transporta nozarēs. Nav jādemonizē autoražotāji, kaut arī tie, kas ir pārkāpuši likumu, ir jāsoda. Katrā ziņā automoto nozara nebūs tāda pat, kā tā bija agrāk. Tas ir veids, kā mēs varam radikāli uzlabot savu ietvaru. Mums jūsu rekomendācijas pasauli vērtas, lai mēs spēcinātu mūsu sistēmu un uzlabotu Eiropas pilsoņu veselību. Lielas paldies! paldies. Uh, Jā, paldies par šo ievadu. Tagad eh, pārējām pie pirmās eh, jautājumu kārtas. Sāksim ar referentiem, eh, pēc tam pa vienam pārstāvim no katras politiskās grupas Tātad sākumā 5 minūšu bloki. Centieties lūdzu ievērot atvēlēto laiku. Deputātiem ir tiesības pārtraukt jūs un uzdot papildinošu jautājumu. Protams, kopumā nepārsniedzot atvēlētās 5 minūtes. Vispirms referenti. Gribrandī kungs pirmais lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Paldies, Krespo kungs, par to, ka atkal esat šeit. Pirmkārt, parlaments pieņēma uh, rezolūciju par periodu līdz 2020. gadam un par uh, nu, kavējumiem ar RDE testiem. Mēs nepieņemam kavēšanos, uh, kas uh, bija minēts uh, Kārs 2020 paziņojumā. Mēs redzējām iekšējās sarakstes dokumentus e-pasta starp eh, Digi Enterprise, Digi Envy un Kopīgo pētniecības centru jau kopš 2012. gada, kad jūs tikko stājāties savā amatā Digi Grow ģenerāldirektorātā ir skaidrs, ka bija vairāk kā tikai aizdomas par to, ka tiek izmantotas šīs krāpnieciskās ierīces. Eh, vai jūs bijāt konkrēti informēts? Atbilde. Paldies, Gerbrandī kungs. Vēlos atgādināt, ka Eiropas parlaments, eh, ko jūs sacījāt eh, par aicinājumu pieņemt patiesos īstos braukšanas, jeb reālus braukšanas apstākļu testus, RDE testus, bet kas attiecas uz uh, Eh, jūs minētajiem e-pastiem, eh, nu, jāsaka, es nezināju par šo sarakstu. Eh, jā, nu šeit ir žēl, jā, tad dzirdēt, jūsu darbiniekiem bija jūs jāinformo, jāinformē, un jums savukārt būtu bijis jāinformē atbildīgo komisāru. Nu labi, nu, tur mēs vēl pētam. Mans otrs jautājums. Tas saistīts arī ar to, ko jūs sacījāt par to, ko esat darījuši strādājot vidas ģenerāldirektorātā DGNV? Kā? Grow ģenerāldirektorāta vadītājs, jūs bijāt uh, iesaistīts arī RDE testu izstrādē. Un eh, saņemot informāciju no DGNV, par esošās likumdošanas īstenošanu stipri atpaliek no vēlamā. Tad jautājums ir tāds, kāpēc jūs nekad neinformējāt un neprasījāt no dalību valstīm precīzāku informāciju par pašreizējās likumdošanas īstenošanu? Un arī tas, ko Falkenberg kungs eh, šo pēcpusdienu mums sacīja par absolūtu tirgus uzraudzības trūkumu no dalību valsts puses. Jūs taču par to bijāt informēts? Atbilde. Teikšu pavisam skaidri. Kad es strādāju DJ Enterprise, mūsu galvenais mērķis bija mainīt sistēmu, testēšanas sistēmu, kas nebija pietiekami laba, kas nebija pietiekami reprezentatīva, lai pārietu uz reālajiem e, braukšanas emisijām. Katru reizi, kad konstatējām kādu problēmu dalību valstī, mēs rīkojāmies. Es atceros, ko es darīju MAK procedūrā. Kas attiec uz tīpa apstiprināšanas likumdošanu, ir atsevišķa direktīva par to, kuras dalība valsts arī īsteno, bet Eiropas eh, tiesiskais ietvars skaidri nodalē atbildību. Eiropas komisija ir regulators, dalība valstis īsteno likumdošanu, un autoražotājiem ir jāizpilda šīs prasības. Tas nozīmē, ka par e, īst, īstenošanu atbildīgs dalību valsts, bet katru reizi, kad mums ir pierādījumi, ka kāda dalību valsts neīsteno savu kontrolas funkciju, komisijai ir iespēja e, sūdzēt dalību valsti Eiropas Savienības tiesā. Jautājums, bet ir posms pirms uh, tiesas, pirms jūs sākat uh, uh, pārkāpumu procedūru ir prasīt informāciju. Komisijai bija daudz informācijas par to, ka dalību valstis neīsteno pietiekami esošu likumdošanu, bet nekad nesekoja nekādi jautājumi dalību valstīm par šo atbilde. Mums nekad nav bijusi informācija, kas saistīta ar dalību valstu nespēju īstenot uh, tiesību aktus. Mēs zinājām tikai to, ka automašīnas pārsniedz limitus. Mēs to uh, norakstījām uz to, ka uh, eh, NEDC testos nav reprezentatīvu informāciju uzrādīt. Pēdējais jautājums. Es uh, runāju ar cilvēkiem, kas bija iesaistīti darba grupās, un viņi sacīja, ka bija tik daudz rūpniecības pārstāvi un tik nozara pārstāvi, Eh, bet tik maz no dalību valstīm un kontrolējušiem iestādēm un nekādu protokolu netika rakstīt. Runāja par RDE testēm. Ka, ja ir centieni kavēt procesu un institucionāls uh, kavēkļus radīt, tad tieši šādā veidā arī jārunā. Katrs nozars pārstāvs ir izteicies un pēc divām stundām visiem ir tā ir viss apnicis, ka nekāds lēmums arī netika pieņemts. Kāpēc es uh, šo procesu organizēju tieši šādā veidā? Uh, Kāpēc neiekļaut tikai divus, trīs eh, pārstāvus no nozars, nevis 30 vai 40? Atbilde. Vēlos eh, uzsvērt, kā mums ir protokoli visām sanāksmēm, kas notika eh, TCMV komitejā, transporta līdzakļu tehniskajā komitejā man ir līdz darba grupas protokolu. Darba grupa bija atvērta visām interesētām pusēm un atkarībā no uh, konkrētās darba grupas eh, tēmatā. Tur bija iespēja prezentēt viedokli. Protams, ka ietekmē to likumdošanu, kas ir svarīga konkrētam sektoram, tad sektorus eh, sako līdz šai likumdošanas uh, izstrādes gaitā, bet mēs varam iesniegt protokols. Šeit jūs varat redzēt, mēs esam saņēmuši TCMV protokols RDE darba grupas sanāksmēm. Tā kā Zalba Bidegan kungs. Paldies, priekšsarētāji. Paldies, Karika kungs, par to, ka ieradāties atkal un par to, ka esat gatavi sadarboties ar šo izmeklēšanas komiteju. Es vēlētos atgriezties pie kāda jautājuma. Vai jums kādu brīdi ir bijuši pieejami pierādījumi tam, ka ir pārkāpta Eiropas Savienības likumdošana izmešu jomā? Pierādījumi, ka kāds autoražotājs to ir darījis. Jā, es atceros vienu tādu gadījumu. Tik tiešām man ir bijuši šādi pierādījumi. Un 2012. gada septembrī bija preses relīze. Daimler Benz uzņēmums paziņoja, ka viņi neizmantos Eiropas Savienības likumdošanu prasīto dzēsēšanas šķidrumu, jo uzskata, ka tas nav pietiekam drošs vai ka pastāv draudi drošībai, un viņa laidīs tirgu tādas automašīnas, kuru emis, izmešu līmenis ir augstāks nekā prasītais. Ko es darīju rēģēt uz to? Mēs nekavējoties informējām uzraudzības iestādes Vācijā. Vācijas iestādes sacīja, ka viņiem ir šaubas par drošību, šī jaunā dzēsēšanas šķidruma drošību. Un mēs nekavējoties eh, uzdevām kopējumu pētījumu centram veikt pārbaudību, vai šī analīze ir pareiza vai nē. Centrs sacīja, ka dzēsēšanas šķidrums nerada nekādas eh, draudus drošībai. Es personīgi eh, devos uz TCMV komiteju, lai prezentētu to dalību valstīm. Uzzinājām, ka ir laistas automašīnas tirgu, kur ir vecā veida tipa apstiprinājums, mēs uzsākām attiecīgās procedūras, konstatējām, ka ir eh, problēmas ar eh, tipa apstiprināšanas likumdošanu ne tikai Vācijā, bet arī apvienotajā karalistē, Luksemburgā, bet arī Beļģijā. Tās bija četras valstis, eh, pret kurām tika uzsākti tiesas procesi. Tad mēs saņēmām skaidrojumus no attiecīgajām valstīm un izlēmām turpināt tiesas procesu pret Vāciju tikai. Uh, un sniedzām arī pamatot atzinumu. Bet kādu brīdi Francija uh, uz Francijas-Vācijas robežu bloķēja automašīnu iebraukšanu valstī. Un tika informēta arī uh, attiecīgās struktūras, Un katrā ziņā šeit konstatējot, ka dalība valsts nerīkojas kā uh, tiek prasīts likumdošanā un arī autoražotājs nedara to, tad mēs no savas puses darījām visu iespējamo, lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktīvu prasībām. Un e, izlēmām arī grozīt Eiropas Savienības likumdošanu tipa apstiprināšanas jomā, jo bija acīm redzot, bija šeit caurums, ko dalību valsts var izmantot, izmantojot jaunām automašīnām vecā veida tipa apstiprinājumus Šobrīd eh, priekšlikums iet cauri visiem procesiem. Es zinu, ka šī komiteja sekotam līdzi. Un ir ļoti svarīgi, lai tas pēc iespējas ātrāk tiek pieņemts, jo tirgus uzraudzība ir tikpat svarīga kā likumdošana. Paldies, Kalekas kungs. Eh, es domāju, ka mēs varam secināt, ka jūs šeit rīkojāties ko korekti. Mēs eh, uzklausījām Falkenbergu kungu pirms brīža zinām par vēstuli, e, kuru jūs saņēmāt un kuru jūs atbildējāt un brīdinājāt par atšķirībām starp e, izmešu līmeņiem um, laboratorijas testos un tos, kas ir RDE testos e, sasniegt. Kāpēc netika veikts um, izmeklēšana attiecībā uz autoražotājiem? Atbildēja. Falkenberg kungs pauda bažas par kavējumiem savā vēstulē. Viņš bija nobažījies par eh, to, ka RDE eh, noteikumi vēl joprojām nav pieņemti Eiropas Savienībā. Un es atbildēju uz to. Man atbild bija absolūti skaidra. Es viņam apsolīju, ka es personīgi eh, apņēmos pēc iespējas ātrāk nodrošināt, ka tie tiek pieņemti, bet informēju arī komiteju bet tāpat laikā informēju viņu, ka nevēlamies atšķaidīt, tā teikt, šos noteikumus, mazināt to stingrību. Un kopienas eh, likumdošana neļauj man veikt izmeklēšanu pie autoražotājiem. Tādas eh, tiesības ir tikai dalību valstīm. Un dalību valsts bija informētas par šo ziņojumu, eh, kas tika iesniegts RDE darba grupai. Līdz ar to uh, Eh, arī 2014. gadā viņiem bija pieeja šim eh, ziņojumam. Šeit nav konkurences tiesības, eh, kur komisija var uzsākt izmeklēšanu un tā tālāk. To mēs nevaram darīt. Pašreizējie noteikumi neļauj komisijai vērsties pret autoražotājiem tiešā veidā. Viss, ko mēs varam darīt, ir aicināt dalību valstis vērsties pret autoražotājiem. Tam ir nepieciešami pierādījumi, kas šajā gadījumā mums nebija pieejami. Krišjāns Kariņš. Thank you very much. Jā, paldies. Eh, prieks jūs redzēt atkal šeit, es ar interesi jūs klausījos. Uzdošu ļoti atklātu jautājumu. Jūsuprāt, vai šajā procesā strādājot pie RDE testiem bija aktīvi centieni no komisāru puses vai no nozares puses, cenšoties apturēt darbu vai kavēt to. Bija kāds e, jūtami spēki, kas teica nē, nē, nē, vai lika, nu, izpieķos vai kavēju šo procesu. Kas attiec uz komisiju? Nē, nekādā gadījumā. No komisijas puses nekas tāds nebija. Mums bija pienākums virzīties uz priekšu ar šo jautājumu. Uh, Mēs eh, bijām aktīvās diskusijās ar dalībvalstīm, viņi nebija pret, bet viņi vēlējās nodrošināt, ka sistēma darbojas. Eh, savukārt nozare, eh, nozars pārstāvi visi zināja par notiekošo, viņiem nepatika ne PEMS, ne RDE, bet ciklisku, tādu nejaušu ciklu pārbaudas. Katrā ziņā ne PEMS un ne RDE. Un, uh, Tas arī bija minēts 13. Eh, gada ziņojumā, ko sagatavoja kopīgais pētniecības centrs. Nu, skaidrs, ka mēs vēlējāmies RDE testus, eh, tātad komisija eh, vēlējās to, un tad bija otrs risinājums, ko vēlējās nozars pārstāvi, tātad random cycle testing. Un beigās mēs ieguvām pārsvaru un nozars pārstāvjiem bija jāstrādā pēc šīm prasībām. Labi, tātad tas, ko jūs sakat tagad un sacījāt arī iepriekš, ka procesam bija e, nepieciešams ilgāks laiks, bet neviens nekavēja šo procesu. Jūsuprāt, ko nākotnē varētu darīt? Nu, ja jau neviens nekavē šo procesu, tad varētu teikt, ka septiņi līdz desmit gadi ir īstenībā ļoti ilgs laiks, lai kaut ko izstrādātu, it īpaši uh, testa procedūru, kas tiešā veidā ietekmē sabiedrības veselību. Kas tad būtu jāmaina pašā sistēmā? lai nākamreiz, kad mums ir nepieciešams pārmaiņas, tas neprasītu tik ilgu laiku. Ja tas vienkārši, acīm redzot, ir tādēļ, ka varbūt pirmajā reizē neviens īsti nezināja, kas ir jādara, un nākotnē tas varbūt prasīs mazāk laika. Atbilde. Nu, Rēģējot uz jūsu jautājumu, vēlos teikt uh, divas lietas. Mēs to paveicam trīs gados. Kāpēc tas nebija iespējams ātrāk? Tāpēc, ka iepriekš mums nebija atbalsts un politiskais pilnvarojums no visām iestādēm, no visas nozares uh, no visām interesētajām pusēm, kas nāk no kārs 2020 dokumentu. Tas notika tikai 2012. gada novembrī. Tad, kad mēs eh, to brīdi saņēmām pilnvarojumu mandātu, mēs varējām jau sākt. Mēs pirms tam strādājām jau no 11. gada ar kopējas pētniecības centru, bet paskaroties uz laiku, kas mums bija nepieciešams, tas bija salīdzinoši īss. Trīs gadi Tas bija manā pilnvaru termiņā. Jā, darbs vēl nav pilnībā pabeigts, un mēs ievērojam eh, nosprosto termiņu līdz 17 gadam. Jā, mēs nevarējām dabūt to gatavu 14. gada nogalē, bet tikai 15. gada maijā, bet tā vai tā 17. gada galējais termiņš ir ievērots. Kāpēc tas netika izdarīts ātrāk? Nu, tur es nezinu, tas bija politisks lēmums. Es strādāju ar vicepriekšsēdētāju Jānī, viņš uzsāka šo darbu grupu, tas bija svarīgs lēmums. Uh, Tas tika atbalstīts no visām dalību valstīm, visiem ministriem, nozaru uzņēmumu vadītājiem, lai panāktu, ka tas tiek īstenots. Es domāju, ka tas, ka mums ir atvērta, interaktīva pieeja, iekļaujoša pieeja, iekļaujot nozares pārstāvis, politisko dimensiju, NVO, visas iesaistītās puses, pat reģionu komiteju, ekosok, tas viss bija svarīgi, un tas tika izdarīts, lai sasniegtu rezultāts. Eh, paldies, paldies Dēns kungs. Paldies, ka Reks kungs par to, ka ieradāties. Man radīja bažas dzirdētais. Cilvēks skaits, kas gājuši bojā priekšlaicīgi Eiropas Savienībā, jūs minējāt, saistībā ar gaisa kvalitāti. Man liekas, jūs tad 400 tūkstoši. Es atvainojos par savu angļu valodu. 70 tūkstoši no tiem ir saistīti ar transportu. Nē, nē, ar jūs angļu valodu viss ir kārtībā. Uh, Protams, ka tie ir tikai skaitļi, eh, kas izriet eh, no sīkajām daļiņām, nevis no NOX. Eh, es aicinātu komisiju saistībā ar benzīna automašīnām pievērst uzmanību arī citiem elementiem, ne tikai sīkām daļiņām. Mēs jau iepriekš konstatējām, ka var atšķirīgi interpretēt šīs uz cikla krāpniecību balstīto pieeju un konkrēts e, šīs izslēgšanas ierīces, e, krāpnieciskas ierīces. Nu, šeit ir, e, kā jūs minējāt, komisija birožas iespējas rīkoties. Dalību valstīm bija šī iespēja. Tad komisija var rīkoties tikai balstoties uz konkrētu informāciju. Jums bija tikai tāda informācija, kas liecināja, ka kaut kas nav īsti kārtībā. Atgriežoties pie e-pastiem, uh, kas tika minēti. Tātad 2008, 9, 10, 12 gada ēpastos nekas neliecināja, ka ir nepieciešams pievērst uzmanību um, tam, ko ASV iestādes uh, uzskatīja par nepieciešamu pārbaudi. Tātad tiešām nekas nelika pievērst uh, uzmanību. Kāpēc šie jautājumi jums neradīja nekādu uztraukumu, varētu teikt, vai bažas? Jā, nu, viena lieta par ASV jums ir taisnība. Skaitļi ASV attiecībā uz gaisa kvalitāti ir daudz stingrāk nekā šeit. Nu, tā izrādās ir. Un mums joprojām ir grūtības saistībā ar Pasaules veselības organizācijas minētajiem limitiem. Kas attiecas uz šīm e, izslēgšanas ierīcēm, jau krāpnieciskajām ierīcēm, e, problēma ir, cik grūti ir viņas e, e konstatēt. Pat e, kopējais pētniecības centrs, kas lielisku darbu ir paveicis, uh, un man jāuzsver, cik liela ir kvalifikācija viņu tehniķiem, ir ļoti grūti konstatēt šīs ierīces. Esmu to, šo jautājumu apspriedis ar ekspertiem. Šī, šī ierīce pēc definīcijas ir kaut kas tāds, kas tiek apzināti izmantots, lai mainītu automašīnas uzvedību bet eh, to, to var arī attiecināt uz eh, cycle beating. Šeit definīcija nav īpaši skaidra. Nevar skaidri nodalīt procedūru, kas maina dzinēju funkciju no e, ierīces. E, nu, to ne, tu, tā nav gluži fiziski ierīce. Jā, jums pilnīgi taisnība at, attiecībā uz jūsu komentāru. Komisijai ļoti grūti uzņemties šo lomu. Man ir 30 darbinieki manā departamentā. Viņi veic sarunas par brīvās tirniecības e, līgumu. Jā, jā, e, to viņi visu labu dara, bet mums šeit beidzas laiks. Tā informācija no šiem ēpastiem, tā tad nekad nav bijuši uz jūsu galda. Es nezinu, par kuriem ēpastiem jūs runājat. Bija e-pastīs starp DigiGrow un kopīgo pētniecības centru, kur minēts, ka tas notiek īstenībā. Un tur ir rakstīts, ka ir tāds kā atmiņas efekts e, dzinēju stratēģijās. Tam vajadzēja sākt mirgot, likt sākt mirgot sarkanajām gaismiņām, tā teikt, radīt pietiekamu satraukumu. Nē, nu par to man nav nekāda informācija bijusi. Es teicu, ka mums vajag kaut ko vairāk nekā tikai vienu ēpastu. Mums ir jāzina. Mēs jau nesam atbildīgi par automašīnas pārbaudi. Jā, jā, to es saprotu, bet tur jau ir problēmas būtība. Jūs nevarat uh, saņemt pierādījumus, kamēr nav informācija. Bet uh, Tas ir vienīgais, ko komisija var darīt šajā jomā. Jūs paļaujaties uz informāciju no dalību valstīm, bet ja jūs saņemat informāciju, jums ir jārīkojas un izklausās, ka jūs sakat, ka šī informācija nekad nav bijusi jūsu rīcībā. Nu, šajā gadījumā ir jāveic izmeklēšana par to, kāpēc nav bijusi reakcija uz šādu informāciju, jo, kā jūs sakat, tas ir vienīgā iespēja saņemt pierādījumus. Jā, nu, manuprāt, mana pilnvaru termiņa laikā mēs ļoti aktīvi eh, informējām dalību valstis eh, par viņu pienākumiem saistībā ar tirgus uzraudzību. Man ir eh, e-pasti, kas tiek sūtīti dalību valstīm, kur teica, ka lūdzu esiet ļoti uh, uzmanīgi, lai nodrošinātu, ka automašīnas izpilda visas drošības un vidas prasības. Un dalību valstīm ir pilnvars veikt pārbaudas un piemērot sankcijas. Komisijai ir ļoti grūti aizvietot dalību valsts Mums ir jāievēro subsidētas princips. Es jau nesaku, ka ir e, jāizvieto dalībvalsts. Da, ja mēs sāksim jaukt e, lomas, bet fakts ir skaidrs, ir tikai viena lieta, ko komisija var darīt, prasīt pierādījumus. Un ja jums ir informācija, kur ir teiks, ka kaut kas nav kārtībā, kāpēc jūs informāciju uh, nav pieprasīta? Un nu, jūs sakat, ka jūs nekad nesat saņēmuši šādu informāciju. Vienīgais, ko es varu sacīt, kad man bija pierādījumi, ka kaut kas e, notiek reizi, kā maka gadījumā, mēs rīkojamies e, uzreiz. Mums nav iemesla vienreiz rīkoties un citreiz nerīkoties. Manuprāt, e, tā ir nepareizes skatījums uz problēmu. No nu, komisijai pienākums to darīt, ir dalību valstīm ir pienākums to darīt. Man ir 29 pārkāpuma procedūras vidas jomā šobrīd situācija ir šausminoša dalību valstīs. Tas arī nav nekāds risinājums sākt ar eh, garām pārkāpumu procedūrām. Daudz efektīvāk ir tad, ja dalību valsts izpild šīs prasības. Paldies, nākamais ir Federlaikungs. So much, uh... Paldies par uh, jūsu atbildēm. Un paldies par ievadvārdiem. Man interesē uh, tirgus uzraudzība. Uh, Esmu atradis eh, kādu komisāra Tajānī vēstuli. Pēc padomas sanāksmes viņš vēršas pie dalību valstu valdībām un saka, ka tirkus uzraudzība ir ļoti svarīga. Es atceros, un man arī pats komisārs teica, ka šī vēstule tika rakstīta pēc riepu importa no Ķīnas. Tātad tā neatiecās uz eh, izmešiem un noteikti ne arī uz uh, atslēgšanas ierīcēm. Vai tā ir taisnība? Šī vēstule bija vispārējais atgādinājums valstī stiprināt tirgus uzraudzības sistēmu. Tātad 25. jūlijā 2012. gadā tāda vēstule tika nosūtīta visām 28 valstīm. Un šeit es citēju. Dalībvalstīm ir vajadzīga struktūra un resursi, lai savā teritorijā identificētu uh, un labotu situācijas ar produktiem, kas vai nu neatbilst Eiropas Savienības tipa apsiprinājumam vai rada risku drošībai un videi. Tāpat arī ir jāvēršas pret produktu a, krāpšanas gadījumiem. Šī vēstule bija vispārēja un tā tika nosūtēta dalību valstīm, lai risinātu Dansa kunga minēto problēmu. Uh, Pat, ja mums trūka pierādījumu, mēs nebaidījāmies no tā, ka mums vajadzētu atgādināt dalību valstīm šīs iespējas. Tātad jūs uzskatījāt, ka šī atbildība kulstas uz dalību valstīm. Tā nebija komisijas atbildība rīkoties, ņemot vērā saņemto ēpastu. Mēs dalību valstīm norādījām, ka tām ir jānodrošina regulā teiktais. Regulā sniedz vajadzīgās pilnveres, un pētniecības centra sūtīts ēpasts noteikti nedod pilnvaras komisijai uzsākt uh, izmeklēšanu attiecībā uz kādu ražotāju. Mēs varam aicināt valsti, kas tie ir iesaistīta, gadījumā, vai šie tiesība akti nav ievēroti, sniegt atbildes. Un mums, protams, ir jāievēro noteikumi. Kā jau norādīja Falkenberga kungs, mēs varam uzlabot tirgus uzraudzības sistēmu, mēs noteikti varam uh, vispārējo situāciju uzlabot, un tas arī ir jādara. Pēc Volkswagen skandāla tieši tāpēc mēs arī nācām klajā ar šo priekšlikumu par tīpa apstiprinājumu. Mēs vēlamies, lai šī sistēma kļūtu efektīvāka. Un uz to es tieši arī atsaucos, proti mēs vēlējāmies uzlabot pārvaldību un vispārējo uzraudzību. Savā iepriekšējā amatā komisijā strādāja pie transporta jautājumiem. Automašīna nozare ir vienīgais transporta veids, kur mums nav uzraudzības iestādes. Mums ir aviācijas eh, drošības aģentūra, mums ir arī eh, jūras aģentūra eh, pēc dažādām traģēdijām. Mums ir arī uzraudzības aģentūra dzelzceļa nozarē, bet automašīnu nozarē mums ir jāstiprina tirgus uzraudzība. Tieši šī iemesla dēļ esam sagatavojuši šo priekšlikumu. Mums ir eh, jāuzrauga šīs nacionālās iestādes, šeit atbildes iepriekšējo jautājumu, un ir jāuzrauga arī ražotāji. Tieši tas ir paredzēts priekšlikumā, kur mēs pašlaik apspriežam. Es gribētu turpināt ar saviem jautājumiem, savādāk man izticēs laiks. Jūs runājāt, atbildot uz pirmo jautājumu, Tad, tad jūs pieminējāt, kādas starpības varētu veikt dalību valstis. Piemēram, ierobežojumi pilsētās, dažādi nodokļu stimuli un tā tālāk. Vai tas bija tas, ko jūs vai komisija prezentējāt dalību valstīm jūsu mandāta laikā uh, pirms uh, Volkswagen skandāla? Es gribētu norādīt, ka es nosūtīju šo vēstuli uh, kā uh, vīdes uh, ģenerāla direktorāta vadītājs. Kāpēc es šo vēstuli nosūtīju? Es sapratu, ka mūsu uh, instrumenti ir ierobežoti un nepietiks tikai ar tīpa apstiprinājumu. Daļa no mūsu atbildības sākas tieši pilsētās. Pat bez šīs vēstules Eiropas pilsētas rīkojas. Mums ir satiksmes ierobežojumi, arvien vairāk ir dažādu nodokļu stimulu vai gluži pretēji. Uh, pretēju stimulu. Tāpat mums ir arī uh, novatoriskums, tiek domāts par elektriskajām automašīnām. Tātad ir ļoti plašs pasākumu klāsts, ko var izmantot. Visi šie pasākumi uh, tika arī apskatīti šajā vēstulē, un es varu šo vēstuli arī publiskot. Tā tika nosūtīta visām 28 valstīm. Vajag iet tālāk par šo tīpu apstiprinājumu vai testēšanu. Mums ir vajadzīga visaptvaroša pieeja. Lopes Bermeho. Paldies! Kaļēhas kungs. Savās atbildēs skaidri parādās, ka jūs iestāties par uh, reālajiem braukšanas izmešiem. Un bija skaidrs, ka uh, šī izmeša neatbilda testēšanai, testēšanas rezultātiem. Tika pieminētas arī politiskas diskusijas ar toreizēju komisāru Tajānī. Šis jautājums tika apspriests arī autom ar automašīnu ražotājiem, un šķita, ka viss ir kārtībā. Gaļiekas kungs, es atvainojos, manuprāt, tas ir skandāls. Vai nu jums radās aizdomas, ka automašīnu ražotāji izmanto um, šīs aizliegtās ierīces, vai arī jums bija aizdomas, ka dalība valstis neizmanto braukšanas testus pienācīgi. Šķiet, ka abi šie pārkāpumi notika vienlaicīgi, un jūs nerīkojāties, kaut arī jums bija jārīkojas. Man ir trīs jautājumi, uzdošu tos visus uzreiz, cerams, ka tad laiks būs izmantots liederīgāk. Lūk arī jautājumi. Vai jūs atceraties diskusijas par aizliegtajām ierīcēm, atslēgšanas ierūc, ierīcēm, lai mm, manipulētu šos izmešus? Vai jūs neatceraties nekādus gadījumus, kad komisijas dienesti būtu runājuši par šīm lietām? Tika atklāti pārkāpumi, kad reāli izmeši 20 reizes pārsniedza laboratorijas testus. Vai jums neradās aizdomas, ka tas ir radies dēļ šādām aizliegtām atslēgšanas ierīcēm? Tāpat arī ir jāpaskatās uz uh, statistikas datiem. Treškārt, ja jūs uzskatāt, ka automašīnu ražotāji bija nevainīgi, viņi nebija darījuši neko sliktu, vai jums neradās aizdomas, ka dalība valstis neīsteno tiesību aktus, proti šie tiesību akti, kas aizliedz atslēgšanas ierīces? Vai jūs apspriedāties ar nacionālajām iestādēm? Un, ja jā, tad kad tas tika darīts un kad jūs pieņēmāt lēmumu neuzsākt pārkāpumu procedūru? Atklāti sakot, man šķiet nesaprotami, ka jūs vispār neko nezinājāt. Man tas viss ir jānorāda. Visi zināja, ka pastāv atšķirības. Tas bija pirmais, ko es teicu. Arī Eiropas parlaments par to zināja, padome zināja, dalībvalstis zināja. Es citēju kārs 2020, kur ir norādīts, ka pastāv atšķirības starp laboratorijas izmešiem un reālajiem braukšanas izmešiem. Visi par to zināja. Jautājums, kurš par to nezināja? Problēma bija tāda, ka ik viens uzskatīja, ka šīs atšķirības ir skaidrojamas ar jauno Eiropas braukšanas ciklu testu, kas nebija pietiekami reprezentīvs, kas bija novecojis, ka sistēma nedarbojas, tāpēc, ka tests ir novecojis. Tieši tāpēc parlaments 2013. gadā pieņēma jaunus tiesību aktus, un tieši tāpēc arī kopīgais pētniecības centrs, komisija un padome visas iestādes vienojās, ka šī sistēma ir jāmaina. Un komisijai tika uh, lūgts um, izveidot sistēmu, kas darbotos pienācīgi labi. Šis risinājums bija jauna sistēma, kas mērītu izmešus reālajā laikā. Mums bija simtiem sanāksmi ar visām iesaistītajām pusēm, dalībvalstīm, komitejām, grupām. Neviens nerunāja par atslēgšanas ierīcēm. Tieši tāda bija situācija. Beigās Mēs mm, nestrādājam uz uh, neusticēšanās pamatiem. Mēs mēģinām sadarboties lojāli ar dalību valstīm. Ja mēs uzskatām, ka dalību valstis nerīkojas godīgi, tad arī mēs attiecīgi rīkojamies, bet, manuprāt, visi uh, strādā labticīgi. Es patiešām nedomāju, ka dalību valstis šeit uh, kaut ko sliktu mēģināja izdarīt. Delīkundze. Paldies! Labdien, Kaļiehas kungs! Pirmais jautājums. Jūs pieminējāt, ko ārkārtējo. Jūs teicāt, visi par to zināja un neviens neko nedarīja. Vai jūs eh, gribat te komitejas priekšā teikt, ka tagad vienkārši vajadzētu izmantot jaunus instrumentus. Jums ir tāds neliels instruments, kas ir ārkārtīgi būtisks. Un jūs pieminējāt arī citās komitejās, ka ir vajadzīga šī Eiropas aģentūra, kas būtu pilnīgi neatkarīga un kas varētu uzraudzīt tirgu un kas varētu strādāt pie uh, transporta līdzekļu apstiprināšanas. Ko jūs darīsiet, ka Ļehas kungs, lai mums palīdzētu, lai mēs varētu iet šajā virzienā? Otrs jautājums. Es labi iepazinos ar jūsu atbildēm, un proti, atbildot uz septīto jautājumu, jūs esat viens no pirmajiem, kas uh, saka, ka būtu labi, ja tiktu uh, veikts uh, izvērtējums pirms katra tiesība akta priekšlikuma. Jūs sakāt, ka 75 tūkstoši pāragri mirst katru gadu Eiropā. Uh, NO2 izmešu dēļ. Vai uh, šis fakts tika ņemts vērā, tad, kad eh, tika pieņemts lēmums komitoloģijas komitejā. Tas notika 2015. gada oktobrī un tika domāts par jauniem tiesību aktiem attiecībā uz atbilstības faktoriem. Nu, tika teikts, jā, automašīnu ražotāji, jūs šeit nerespektējam normas, nu nekās, turpiniet tā darīt līdz 2020. gadam, un pēc tam varbūt jūs varēsiet sākt piemērot normas. Vai šis elements eh, tika pieminēts? Trešais jautājums, kurus gribētu jums uzdot. Jūs sakāt, ka direktīva par vīdas atbildību uh, tiek piemērota tikai tad, ja uh, piesārņojums ir tāds, kas patiešām smagi ietekmē cilvēku veselību. Vai jūs uzskatāt, ka šeit vajadzētu piemērot sodus? Paldies, Dalīkundze. Es gribētu mazliet precizēt šo jūsu izteikumu. Jūs teicāt, ka visi par to zināja un neviens neko nedarīja. Nu, gribētu noraidīt šo apgalvojumu. Es domāju, ka tika darīts daudz kas. Uh, Protams, mēs mēģinām mainīt sistēmu, tāpat arī kopējais pētniecības centrs veica tehnisko darbu. Mēs eh, mēģinājām eh, nodrošināt, lai varētu veikt eh, šos reālās braukšanas izmešu testus. Neuzskatu, ka būtu taisnīgi teikt, ka pilnīgi nekas netika darīts. Komisija rīkojās, un tai bija arī dalību valstu un iestāžu atbalsts. Ko es domāju par neatkarīgu aģentūru? Esmu komisijas ierēdnis. Uh, un uh, man ir saistoši kolēģijas lēmumi. Es gribētu lūk kādā veidā atbildēt uz jūsu jautājumu. Uzskatu, ka mums ir vajadzīgs uzraudzības mehānisms, kas būtu spēcīgāks, kas mums labāk ļautu uzraudzīt veidu, kā nacionālās iestādes veic savu darbu. Tāpat mums ir jādomā arī par ekonomiskiem operatoriem. Un šeit pieminēja aviācijas piemēru. Tad, tad aviācijas drošības aģentūrai ķelnē ir iespējas uh, uh, veikt inspekcijas pār nacionālo iestāžu pieņemtajiem lēmumiem. Tad, tad, ja ir kaut kādi lēmumi, ko ir pieņēmusi nacionālā iestāde, tad šī uh, aģentūra var tos uh, kontrolēt. Uzreiz pēc uh, 11. septembra uh, Eh, komisija saņēma vēstuli no šīs aģentūras. Mums ir eh, MUP ģenerāla direktorāts, kas kontrolē lidostas. Tātad mums ir šādi uzraudzības mehānismi jau reāli piemēri Eiropas Savienībā. Bet es īsti nezinu, vai te runa par neatkarīgu aģentūru, es nezinu, vai tās būtu kolēģijas lēmums. Ir jādomā tātad par tirgu uzraudzības mehānismu reformu. Tieši uh, Eh, tas, kas pašlaik tiek diskutēts parlamentā. Tāpat arī iespēja veikt revīzijas, stiprināt nacionālu iestāžu neatkarību, harmonizēt eh, īstenošanu, atvieglot eh, procedūras, lai komisija varētu veikt izmeklēšanu un uzlikt sankcijas. Mēs to jau ļoti daudz darām, un tieši šādi ir komisijas priekšlikumi. Tie ir tādi konkrēti pasākumi, un ja būtu uh, politiskā grība, tad eh, šo sistēmu arī varētu reformēt. Par analīzēm. Tātad 2015. gada oktobra lēmums. Mēs bijām vīlušies attiecībā uz to, ka atbilstības faktori, ko ieteica komisija, netika paturēti. Bet, protams, ir daudz labāk, ka šāds lēmums ir pieņemts, jo pretējā gadījumā mēs būtu iestrēguši. Tātad par vidas atbildību. Ņemot vērā ierobežojumus, tiek veiktas šīs fitnesa pārbaudas, un mums ir jāizskata iespējas e, šīs pārbaudas paplašināt arī uz citām jomām. Vai jūs neuzskatāt, ka pastāv uh, uh, pretrunas uh, to cilvēku skaits, kas mirst dēļ NOx ar vienu pieaug, bet nekas netiek darīts, lai vērstos pret automobīļu ražotājiem? Diemžēl laiks ir beidzies. Atbildi vairs nevar sniegt. Tagad Evī kundze, kas paveiks šo jautājumu kārtu. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī doktoram Kaļeha Krespo. Vēlētos uzdot jautājumu par finansējumu kas ir piešķirts um, automašīnu ražotājiem saskaņā ar 12. pantu regulā 715. Ņemot vērā to, ka dīzeļa automašīnas pārsniedza pieļaujamās robežvērtības un jau ilgāku laiku ir skaidrs, ka nekas netiek darīts, lai novērstu šīs milzīgās atšķirības starp laboratoriju un reālās braukšanas izmešiem, uh, Vai jūs neuzskatāt, ka finansējums, kas ir piešķirts dalību valstīm, saskaņā ar 12. pāntu, regulā 751, bija pretiesisks? Vai arī gribētu zināt, kādus pasākumus komisija ir veikusi, lai kontrolētu uh, šo finansējumu? Paldies par šo jautājumu. Jautājums patiešām interesants, tāpēc, ka regulas 12. pants atļauj dalību valstīm izveidot finanšu stimulus ražotājiem, kas atbilstu tiesību aktiem. Tātad ideja ir izveidot dažādus stimulus, lai tirgu uh, tiktu laistas mazāk piesārņojošas automašīnas. Šiem stimuliem, protams, ir jāievēro robežvērtības, kas ir paredzētas tiesību aktos. Tāpat ir jāņem vērā arī tas, ka piesārņojošas automašīnas var pārveidot, tā lai tās vairs nebūtu piesārņojošas. Tā tad ir jādomā par to, kā tieši tiek eh, definēta šīs piesārņojošās automašīnas. Šāda veida stimuli pastāv. Un, ja tiek izdarīti kaut kādi grozījumi, par tiem ir jāziņo komisijai, lai varētu grozīt valsts subsīdijas. Tad jautājums par to, vai šo stimulus vajadzētu atsaukt. Nu, nē, nu ir bijuši daži gadījumi, kur ražotājiem ir bijušas problēmas, kur tiek lūgt patīk kaut kādi reģionāli risinājumi, un tad komisija pārbauda, vai tiesība akti ir ievēroti vai nē. Bet šo jautājumu man vajadzētu vēl precizēt ar dienestiem un paskatīties, vai mums ir tādi konkrēti priekšlikumi, kur mums vajadzētu, piemēri, kur mums vajadzētu rīkoties attiecībā uz šādiem stimuliem. Jā, mani patiešām uztrauc, iedomājoties to, ka šis finansējums varētu tikt izmantots bez jebkādas kontrolas un ka tā rezultātā automašīnas vairs nebūtu tīras. Man ir vēl viens jautājums par Artemis uh, braukšanas ciklu testu. Vai jūs zināt par šo procedūru? Mums ir bijuši bijusi informācija no citiem komisijas darbiniekiem, kas mums apgalvoja, ka viņi nav informēti par šo Artemijas braukšanas cikla testu. Tomēr šis tests eh, bija jau pieejams, tad, kad tika gatavota regula 751, un tā būtu eh, varējusi būt reāla alternatīva NEDC testam, taču tas netika pat apsvērts. Un šķiet, ka uh, automašīnu ražotāji pašlaik izmanto šo testu, lai saprastu, cik reāli lieli ir automašīnu izmeši. Tātad te ir runa par prototipiem. Kāpēc komisija to neizskatīja kā reālu alternatīvu? Paldies par šo jautājumu. Jūs atsaucaties uz laiku, kad eh, tiesību akti tika pieņemti, un tolaik es nebiju atbildīgs par šiem jautājumiem. Es sāku strādāt tikai 2012. gadā. Jautājumi par atšķirīgām mērīšanas sistēmām, kurus, kuras izpētīja pētniecības centrs, jā, tiem bija izšķiroša nozīme. Tika skatīts, cik tālu mēs varētu atrast piemērotāku sistēmu Mēs analizējām visas procedūras un, protams, pastāv dažādas iespējas. Tad, tad kopējais pētniecības centrs pētīja četras iespējas - uzlabot eh, pašreizējo ciklu, un skatīties uz izmešu modeļiem vai arī uz PEMS, uz uh, mobilajām izmešu mērīšanas iekārtām. Viss tas tika tehniski izvērtēts, un pats daudzsološākais, lai nodrošinātu šos, reāl, šo reālo izmešu mērīšanu. Tad bija nodrošināta, lai tiesība akti to paredzētu. Attiecībā uz Artemis, jā, šī alternatīva netika izvēlēta. Paldies, līdz ar to pirmā jautājuma kārta ir beigusies. Nešķiet, ka nē, vēl nav uzklausīšanās beigusies kā tāda, jo ir paredzēta vēl otra jautājuma kārta, kur uh, katram runātājam jautājumu uzdošanai būs atvēlētas trīs minūtes. Šķiet, ka Gīzekas kungs ir uzaicinājis uh, apmeklētāju grupu no uh, Saksijas. Sirsnīgi sveicu jūs pie mums. Paldies, ka sekojat līdzi mūsu darbām. Tātad šī ir īpašā izmeklēšanas komiteja, kas um, izmeklē izmešu skandālu. Gīzikas kungs. Lielas paldies priekšēdētāji. Paldies arī Kaļehas kungam, ka viņš šodien ir ieradies, lai atbildētu uz jautājumiem. Jā, kā jūs redzat, mēs esam eh, caurredzims parlaments. Protams, ka mūsu sanāksmes var klausīties arī internetā, taču mani uh, draugi ir ieradušies, uh, lai sekotu uh, visam līdzi arī šeit uz vietas. Tātad, kā tika minēts, ir 70 eh, tūkstoši pāragru nāvis gadījumu, kas ir saistīti ar slāpekļu izmešiem. Un Dalī eh, kundze no 70 tūkstošiem. Uh, viegli nokļuva līdz 75 tūkstošiem, tad eh, šķiet, ka pusstundas laikā ir nomiruši vēl 5 tūkstoši cilvēku. Es domāju, ka mums vajadzētu rīkoties atbildīgi, mums nevajadzētu pašiem izdomāt skaitļus un tos uzpūst. Bet ne par to ir runa. Mēs visi uh, saprotam un arī uzklausīšanā uh, no Falkenberga kunga kļuva skaidrs, ka mums ir jānodrošina tiesību aktu piemērošana vienādā veidā visās dalību valstīs. Un šeit parādās problēmas. Mēs uzklausījām arī Vācijas transporta ministru, un, ja runa par uh, eh, izmešu ierīcēm, tad uh, Vācijā tiek runāts par Fiat uh, testu, kur um, 25 minūšu testa laikā pēc 20 minūtēm šī ierīce tika atslēgta. Tad, tad, uh, Īsnībā šeit parādās ļoti lielas pretrunas starp dalībvalstīm un dalībvalsts kontrolas iestādēm. Tas, ko jūs teicāt par aģentūru vai par centralizētu platformu, beigās nebūs izšķirošais. Izšķirošā būs, uh, izšķirošās būs pilnvaras uh, šādai iestādēji. Vācijas transporta ministrija ir nākusi klajā ar dažādiem priekšlikumiem, bet es gribētu zināt, ko domājat jūs par tirgus uzraudzību. Gracias, senor Giseke, y también muchas gracias. Liels paldies, Gisekungs. Liels paldies arī jūsu apmeklētāju grupai, kas šodien piedalās šajā uzklausīšanā. Jūs pieminējāt divus svarīgus elementus. Pirmkārt, tikai jābūt skaidriem tiesību aktiem Eiropas Savienības tiesību aktiem jābūt pēc iespējas skaidrākiem, lai to varētu piemēro 28 dalībvalstīs ar dažādām tradīcijām. Līdz ar to parlamentam un padomēji eh, viņu darbam arī jābūt tādam, lai izstrādāto tiesību aktu varot iztenot visdažādākos apstākļos. Runājot par automobiļiem, neaizmirsīsim arī uh, geogrāfiskās atšķirības, kas pastāv, piemēram, lejas akcijā, Somijā, Andalūzijā, un arī tas ievērojami ietekmē tiesību aktu īstenošanu. Līdz ar to ir nepieciešama skaidra tiesība akta. Otkārt mums nepieciešama vienota īstenošana. Jums ir vienotais tirgus un nevar pieļaut, ka ir dažādi noteikumi, kā tiek īstenot tiesību akti, ka, piemēram, ražotāji vienā valstī uh, ievērotu vienu uh, tīpa apstiprinājuma procedūru, kas būtu mazāk striktāk nekā citā valstī. Tieši šī apsveruma dēļ mēs esam ieviesuši šo sistēmu, jo vienā valstī apstiprināts automobīļu tips ir jāatzīst arī citā. Jā, mēs runājam par šo atsaukšanas mehānismu procedūru pastāv, bet tā ir sarežģīta. Jūs pieminējāt Fiat, kolēģi no Vācijas un Itālijas mēģina saprast, kāds ir labākais traktērījums, lai šo problēmu atrisināt. Protams, ir arī jāspēj izmantot adekvātu ekspertēt. Nu, komisija, diemžēl, mūsu rīcībā nav pietiekoši daudz ekspertu un šī apsvēruma dēļ mums ir jāpaļaujas uz nacionāliem tīpa apstiprināšanas organismiem, jeb organizācijām. Uh, Un te ir, protams, eh, svarīgi, lai cilvēki vadītos no, no pēc, eh, pēc sirdsapziņas. Lielas paldies, Panka kungs. Paldies, ka Jeha kungs, jūs sacījāt, ka. Jūsu rīcībā nav pierādījumi par šo slavēno uh, eh, krāpšanās ierīču pastāvēšanu. Ir vairāki jautājumi šeit attiecībā uz atsaldēšanas līdzekli. Jūs sākāt eh, pārkāpumu procedūru, bet kāpēc tāda netika sākt Volkswagen lietā? Vienkārši iemesla dēļ mēs zinām, ka uzņēmējs, uzņēmums neat, ražoja automobiļus, kas neatbilda uh, tiesību aktu prasībām, laidat tos uh, tirgu, pārdotos un dalībvalsts te neīstenoja savu darbu. Bija vecie tipa apstiprinājumi un komisijai bija jārīkojas. Volkswagen lietā pirmā informācija, ko saņēmām, bija tā, ka ASV mums ziņoja, ka bija ASV tiesību aktu pārkāpums. Bet cik reizes jūs spriedāt par šo jautājumu automobiļu tehniskajā komitejā? un es vēlētos, lai jūs visu šo informāciju mums iesniedzat rakstē. Jā, protams, es paldies jums to uh, nodošu, taču attiecībā uz aizkavēšanos šajā jautājumā automobīļu komitejā šis jautājums starpkārtībā tika iekļauts. Visu gadu par to tika spries. Mēs runājām par to 14. jūnijā, novembrī, decembrī. Uh, un vēl arī agrāk. Turklāt 26. janvārī 2015. gada mēs par to runājam, tāpat arī martā, bet martā nebija kvalificētā vairākuma, un mājā mums izdevās panākt kvalificēto vairākumu. Tāpēc mēs agrāk nevarējām pieņemt šo tiesību aktu, taču es jums varu garantēt, ka šis darbgatības punkts tiks iekļauts visā sanāksmēs tehniskajā komitē. Labi, Vai tātad jūs ievērosiet visu, visus termiņus, kas iekļaut 2020. gadā, gada grafikā? Jā, viss termiņš, kas sākas no 2017. gada. Mums neizdevās ievērot 2014. gada termiņu, tāpēc komitejā trūka kalcetā vairākumu līdz ar to. Tas tika panāks tikai 2015. gada martā, tātad aizkavēšanās bija par vairākiem mēnešiem, taču tas nekād neietekmēja to beigu termiņu, kas uz mums ir noteikts 2017. gadu. Blanka Lopes kungs turpina. Nu tad kā ir ar komisijas priekšlikumiem, pasākumiem atsaukt uh, uh, automobiļu starta efektu? Kas noticis? Komisija ir piedāvājusi šo risinājumu tipa apstiprināšanas direktīvas pārskatīšanā. Ko tad eh, komisija piedāvā? Komisija piedāvā ne, nevis tieši, eh, ka mēs varētu tieši sankcionēt ražotājus, agrāk tas nebija iespējams, sodīt viņus, turklāt tagad komisija var arī uh, ķerties klāt automobiļa atsaukšanai. Es zinu, ka šis priekšlikums rada milzīgas problēmas iekšējā tirgus komiteja. Es zinu, ka tur ir daudzi šķēršļi, taču ir svarīgi stiprināt tirgus uzraudzības kompetenci. Ja mēs šādā virzienā nerīkosimies, tad nevarēsim noteikt un garantēt, ka līdzīgas problēmas sakal neuzrodas tiesību aktu problēmas dēļ. Paldies. Es vēlreiz vēlos uzdot jautājumu, atsaucoties uz aktuālu diskusiju Vācijā par to, cik eh, liels izredzes nākotnē ir dīzeļdzinējam. Zaļā partija nesen, ka uh, iekšdedzes eh, dzinēji vairs nebūtu jāapstiprina pēc 2020. gada. Pirms divām nedēļām šeit bija Lejas Saksijas uh, ministrs, eh, kurš eh, ir balsojis par iniciatīvu eh, federālā līmenī. Šeit gan viņš sacīja ko savādāk. Viņš uzskata, ka šādu notikumu attīstību līdz 2030. gadam viņš uzskata par nereālu. Līdz ar to jautājums jums, kā jūs skatāties uz dīzeļdzinēja nākotnī laika periodā līdz 2030. gadam? Paldies! Muchas gracias. Yo creo que... Lielas paldies! Es uzskatu, ka Volkswagen lieta ietekmēs um, automoto nākotni, um, šīs nozars nākotne Eiropai. Pretēji tam, kā ASV šie automobīļi aizņem tikai 3% no visas automobīļu kopuma, bet Eiropā dizeļa automobīļu daudz vairāk. Tātad autobūvis nākotne Eiropas Savienībā būs citādi. Nepieciešama ir uh, elektrificēšana, es te runāju par hibrīdu automobili. Dizeļa automobili mums ļāvuši samazināt CO2 izmešus, bet arī NOx izmeši liek mums domāt par jaunām iespējām, jo arī NOX ir izmeši, kas ir jāsamazina. Dīzels, jā, taču tam jābūt tīram dīzelim, kas izmanto atbilstošu tehnoloģiju, tādu, kas atbilst noteiktajām vides prasībām. Ja tā nebūs, tad mēs izdarīsim spēcīgu spiedienu. <clears throat> Ņemiet vērā, ka tehnoloģijas jomā komisijas nostāja ir neitrāla, mēs nevaram Uh, iestāties par vienu vai otru tehnoloģiju. Šādas pilnvars ir nacionālajām iestādēm. Lai kāda būtu tehnoloģija, kas tiek izmantota, tā ir jāievēro prasības un vides, vides prasības, kas noteikts. Paldies! Man liekas, ka nu, ne jūs, ne es neesam tehniķi, jūs arī ne arī ne inženieris. Tāpēc vēlos jūs konfrontēt ar citātu no Fritz Indrapus. Viņš ir dzinēju izstrādes jomas profesors. Viņš uzskatā, ka iekšdedzes dzinējs jau varēs vēl simts un vairāk gadus nākotnē darboties, ir tīpaši dīzeļdzinējs, jo tur ir iespējami nepārtraukt uzlabojumi. CO2 jomā um, šis jautājums bija arī mums aktuāls politiski. Ieklausoties tehniķos, ir uh, eksperti, kas saka, ka ne jau par 14 gadiem ir runas, bet arī uh, nākamos 100 gadus mēs vēl izmantosim iekšdes dzinējus. Paldies. Eh, le, fel le felicito porque ha descubierto por mis respuestas que no soy un técnico. Es jūs apsveicu ar to, ka jūs uh, labi sapratāt, ka es neesmu eksperts tehniķis šajā jomā. Nu, nākotnē mums parādīs, kādā būs, taču dīzeļa automobīļi ievērojami ļāva samazināt CO2, CO2 izmešus, bet nu ir tās tehnoloģijas, kas liecina par to, ka dīzeļdegviela arī var būt bez uh, NOX izmešiem. Tātad varbūt tādas, tādas zinēji, kas to var nodrošināt tādā gadē, mēs varētu to arī turpmāk pieļaut šādas, šādas zinējas. Zariņo kungs Kolēģis, eh, jūs kolēģi teica ko tādu, kas man ļoti iepriecināja, ka tehnoloģija šādos apstākļos var uh, veikt savu pozitīvo ietekmi, bet jūs teicāt, ka tehnoloģiskā neutralitāte nepastāv. Vai tiešām komisija var būt tehnoloģiski neitrāla? vai tas īsteni ir iespējams, jo jūs taču esat galvenais spēlētājs, kas veiro Eiropas politiku. Jūs esat vides ģenerāla direktorāta, ģenerāla direktors, un spriežot pēc tā, ko jūs šo pēcpusdienu sacījāt, jūs skatāties tikai uz vienu pusi problēmas. Bija tāds em, emisijas, kas pārsniedza normatīvos standartus. Mums jāuzlabo um, testēšanas procedūras, un tur jau ir panāks progress, bet kā ir ar emisiju izcelsmi? Jūs, kā ģenerāla direktorāts, ģenerāla direktors uzrakstījāt vēstulī pilsētām, jūs atsījāt, ka mobilitātes sistēmas ir jāuzlabo. Ko jūs rakstītu uzņēmumiem? Jūs teiktu, jāuzlabo jūsu tehnoloģija, lai atrisinātu emisiju problēmu. Man nedaudz tas uztrauc vai mēs nevaram izmantot uh, eh, vīdes ģenerālu direktorātu, uh, eh, ģenerālu direktora autoritāti, lai viņš varētu aicināt risināt šo problēmu? Atbild, nu jūs varat ar mums rēķināties. Mēs rūpēsimies par mazāku atmosfēras piesārņojumu, gaisa piesārņojumu, taču man šeit ir divējāda loma, jo es esmu bijušais uh, Iekšējā tirgus rūpniecības uzņēmē darbības eh, ģenerāla direktorā, ģenerāla direktors un man arī tagad ir eh, vidas ģenerāla direktorāts. Mums ir jānodrošina, ka automobiļi ir tīri un tie pielāgojas jaunajiem standartiem. Zoriņo kungs turpina, jā, bet mērīšanas standarti ir mainīti, lai nodrošinātu tīpa apstiprināšana, bet reāli tas e, neko nav mainījis. Atbildi, jā, jums ir taisnība, bet es uzskatu, ka tad, kad mēs būsim devuši vadlīnijas, tad ne jau komisija un vides ģenerāla direktorāts ražotājiem teiks, kādi automobīļi viņiem ir jāsagatavo, jāražo. Tas nebūs vajadzīgs. Pilsētās arī ir secināms, ka tiek eh, veicināta tīrāku transportu izmat izmantošana. Tīrie transporta veidi ir būtiski, taču tie neuzradīsies ar burvju nūjiņas mājienu. Tātad mums ir jādara viss, lai uzlabotu pilsētu gaisa kvalitāti. Zariņo kungs, nu ko, desmit gadus jau esam zaudējuši, vai ne? Uh, Atbilde - jā, bet eh, mans skatījums ir optimistiskāks. Es šajā matā esmu tikai vienu gadu, nu, es paredzu, ka mēs svinēsim nākošā desmit gadus. Paldies, priekšsredētāji Kalekas kungs. Es vēlos vēlreiz pievērsties vēstulē, ko esam šeit jau eh, vairāk reizi apsprieduši. 2014. gada 18. novembra vēstulē, kur cita starpā ir runāts par dažādām emisiju testu apiešanas metodēm. Uh, Un tur bija kā jābūt arī pielikumam šai e-pasta vēstulē, bet e, jūs to nesaņēmāt. E, respektīvi ar lielu nokavēšanos, desmit mēnešus. Mēs dzīvojam e-pasta e, laikmetos un runājot par labāku regulējumu Eiropas komisijai, es uzskatu, ka š, uz šī fona desmit mēnešu ilgu gaidīšanu uz pielikumu e-pasta mēs nevaram uh, pieņemt. Kā jūs to varat izskaidrot? Intentado buscar una explicación. Pero... Bilde. Arī es no savas puses mēģināju rast atbildi, taču es to neradu. Vēlāk tika pielikti pielikumi, kurus es nekad nebiju saņēmis, lūdzu paskaidrojums, bet nu nesaņēmu tāds, bet nu tiešām šos pielikumus neesmu saņēmis. Nu, tiešām žēl. Es neko vairāk jums par to nevaru teikt, tiešām žēl. Tad man jāatvainojas eh, apmeklētāju priekšā par šādu komisijas neizdarību, bet kaut kā jau tikšu galā. Jūs eh, savos izteikumos runājot par PEMS eh, un par to, cik efektīvi nākotnē jāuzrauga attīstība šai jomā Tātad šīs pārvietojamās emisiju mērīšanas sistēmas. Uh, PEMS. Eh, mēs runājam par lielu atšķirību rādījumus eh, līdz pat 20% apmērā, un gal galā mēs taču vēlamies faktiskās vērtības gan attiecībā uz gaisa tīrību, bet arī eh, faktisku tīri gaisu. Ar, ar kādu termiņu mēs varam rēķināties, ka varēsim paļauties uz šiem PEMS rādījumiem? Yo creo que el informe del Centro Común de... Atbildi. Es domāju, ka 2013. 13. gada kopīgā pētniecības centra ziņojums ļoti interesants. Tāpēc, kāpēc? Tāpēc, ka tur ir eh, norādīti plus un mīnus katrai sistēmai. No tehniskā viedokļa. Pārnāsājumā emisiju mērīšanas sistēma ir vislabākā. Kāpēc? Tāpēc, ka tā mums sniedz reālos uh, emisijas rādītājus, reālos braukšanas apstākļos. Un tad mēs reāli zināsim, kādas ir emisijas konkrētam automobili. Nu, tad vēl ir arī citas mērīšanas iespējas. Vairāk gadījumi mērījumi nenotika laboratorijā, bija automobili, kas varēja iziet testu, bet pēc tam izrādījās, ka emisijas bija lielākas reālos braukšanas apstākļos, jo šis cikls nebija tāds standarta cikls, kurā darbojas šis automobils. Nu, secinājums ir tāds, ka turpmāk Eiropa būs daudz efektīvāk. Eiropa būs pirmais reģions pasaulē, kas izmantos šo sistēmu. Šī sistēma atbilst Eiropas standartiem, tāds skaidrs, ka citi reģioni mums sekos jo, kā jums ir zināms, jauno sistēmu ievieš arī Koreja, Ķīna, citas valstis. Ja Eiropa ir pirmais uh, kontinents, kas šādi rīkojas, tad tā kļūst par pasaules normu. Tas ir svarīgi uh, pašai nozarei, taču galvenokārt cilvēku veselībai. Mēs izvairīsimies, ka atkārtojas tas, eh, kas ir pie vainas, kur pie vainas ir emisijas, augstās emisijas. Lielas paldies! Es esmu viena no pēdējiem runātājiem. Es mēģināšu secināt to, kas šodien ir sacīt. Man ir tāds iespējas, ka jūs skatījumā komisija vispār neko pagātnē nepareiz nedarīja. Galvenokārt tā bija dalībvalsts atbildība. Vai jums vispār nav nekādas nožēlas, zinot, eh, kas ir noticis, vai jums nebija jārīkos citādi tomēr? Liels paldies par šo jautājumu. Es nesaku, ka viss, ko darījām, bija pareizi un ka mēs nepieļaujam nevienu kļūdu. Es domāju, ka mums visiem skaidri jāsaka, es biju šokēts un dusmīgs, tad, kad nāca gaismā Volkswagen skandāls. Un zināt, par ko man ir vislielākā nožēla? par to, ka man nebija papildu pilnvaru, lai varētu rīkoties, jo tiesību akti mums neļāva doties tālāk. Sistēma darbojas ar konkrētu atbildības sadalījumu, uh, ražotājiem jāievēro tiesība akts, dalībvalsts uzraugto un komisija uzrauga visu to šo ciklu. Skatoties uh, no šodienas viedokļa, protams, mēs ļoti nožēlojam to situāciju. Mums vislabāk būtu paticis, ka nekas tāds nebūtu noticis, jo tas ir kaitējis Eiropas reputcijai. Nu, es mm, kā Eiropietis nejūtos īpaši apmierināts par to, un arī nekā ģenerāldirektorāta pārstāvs. Taču man jāsaka, ar ierobežotiem pilnvarām bija grūti darīt ko vairāk. Bet tas ir mans nākošais jautājums, jūs ārāk to sacījāt, un Falkenberga kungs šodien sacīja. Mums ir nepieciešama aģentūra, kurai būtu labāks pārskats Eiropas Savienībā, kas, kam būtu lielāks iespējas uzraudzīt tirgu, jo visiem ir zināms, ka dalībvalsts pietiekam neuzrauk tirgu, tad kāpēc komisija nepiedāvāja šādu aģentūru, jo arī priekšlikumā tāda netiek piedāvāt, jo es domāju, ka tas būtu risinājums, kā izvairīties no jauna skandāla. Jūs uzdot ļoti svarīgu jautājumu, un es pastāstīšu, kāda ir mana loģika atbildot jūs jautājumu. Varbūt vēl viena kļūda, kļūda kur pieļāvām, bija tā, ka mēs pārāk daudz pievērsam uzmanības testa mainīšanai, Un bija kolēģi, kas cīnījās, eh, skatījās, eh, pētīja kompromisus, izmaiņas reālā mm, braukšanas testu tehniskajā grupā diskusijās ar iesaistēm pusēm dalībvalstīm tā tālāk. Es domāju, tikpat svarīgi kā testu mainīšana ir tirgus uzraudzība. Nu, ir alternatīvas aģentūrai. Lai būtu aģentūra, mums ir nepieciešama politiska vienošanās, politiska griba. Pagātnē kad mums bija liela krīze transporta jomā, tad bija komisijas priekšlikumi par aģentūru pēc rīku un prestīžu. Komisija, komisārs Lojal Plasi piedāvāja Eiropas uh, kuģniecības aģentūru. Tāpat bija resi, taču Jūs sacījāt pareizi, nepieciešams neatkar, neatkarīgs pāraudzības mehānisms. Tā var būt komisija, tā var būt kolēģu pāraudzības. Atvainojos, ka es jūs pārs, pārtrauju. Es uh, iekšē tirgus komitejā jau desmit gadus strādāju. Un tik daudzās jomās mēs redzam, ka dalībvalsts pietiekoši neuzrauga tī, tirgu. Jūs neieru, neiestāties par aģentūru, pat ne, pat ne konkrētu mērķi, cik lielai jābūt tirgus uzraudzībai no uh, dalībvalsts puses. Jūs domājat, ka varam atrisināt pro, problēmas ar jūsu priekšlikumu? Es domāju, ka varam ja mēs reformējam tīpa apstiprināšanas sistēmu, tad uh, tas jau daudz ko dara. Mēs strādājam sadarboties uh, ar nacionālajām iestādēm, mēs strādājam pie revīzijām, pie komisijas tiesībām pilnvarām izmeklēt, uh, sankcionēt, atsaukt preci. Mums ir ļoti spēcīgs mehānisms. Cik lieta, ko mēs darīsim, ja mums nebūs aģentūra, un jūs nepārsteigts tas, ko es tūlīt teikšu, mēs varam izmantot uh, jau pašreizējo sistēmu. Mums ir Kopenhāgena. Kopenhāgena ir pirmās pieredzes aģentūra, tā ievāc informāciju, tā nav audita īstenošanas pilnvar, mums ir kopīgais pētniecības centrs, tā rīcībā ir tehniskā zināšanas, taču manā skatījumā tā var piešķirt vēl papildu pilnvers. Mums varētu būt lielāka ekspertīzes komisija. Es teicu, ka aviācijas drošības jomā mums ir inspektori, kas apmeklē lidostas. Uh, bet tam mums nepieciešama resursa. Ar pašreiziem resursiem šādu uzdevumu nevar paveikt. Paldies. Paldies, Vīrings kundze. Paldies, priekšsarētāji. Man nav jautājumu. Viss uz visiem maniem jautājumiem jau ir atbildēts. Paldies, tad Zalba Bidegan kungs. Paldies, priekšsarētāji. Paldies, Kaliehas kungs par visām detaļām, kuras paudāt un visiem skaidrojumiem, kurus sniedzāt. Viena lieta, kas man joprojām e, liekas saudabīga, tā ir šāda. Tīrās transporta enerģijas ziņojumā pārbaudītās automašīnas 20 reizes pārsniedza normas. Kā tas vispār ir iespējams? E, paldies par jautājumu. Mēs dzirdam to atkal un atkal, kā varēja 20 reizes pārsniegt normu. Kā tas vispār ir iespējams? E, šeit mums uzreiz jāsaka, ka ICCT pētījums tika veikts uz 15 automašīnām, 12 ražotām Eiropas Savienībā un 3 ASV Automašīnas, kas 20 reizes pārsniedz normas, bija ASV ražotas automašīnas, tās nebija Eiropas Savienības automašīnas. Eiropas Savienības automašīnas pārsniedza četras reizes uh, normas. Tas arī, protams, ir par augstu, bet tas sakrīt ar iepriekšējiem datiem. Ja runājot par 20 reizēm pārsniegtām normām, ir skaidri jāapzinās, ka nebija runa par uh, Eiropas mašīnām, bet gan ASV. Uh, mašīnām. Kā jūs zināt, e, tur ir daudz stingrāks prasības izmešiem, bet problēma ir tāda, ka iekļaujot e, šo, šīs automašīnas pētījumā vidēja rādītāji bija septiņi reizi pārsniegts normas. Tas, protams, ir par daudz. Svarīgi ir pārbaudīt e, reālos braukšanas apstākļus automašīnas un nodrošināt, ka šāda testa rezultātā iegūti, iegūti rādītāji atbilst normām. Pētījuma rezultāti uzreiz tika nodoti dalību valstīm, tāpat arī 2014. gadā tas tika apspriests RDE darba grupā, lai visas darba, eh, dalību valsts varētu veikt nepieciešamos pasākums. Bet 20 kārtīgs pārsniegums bija ASV gadījumā. Jāpaldies par šo skaidrojumu. Kāpēc eh, tas tika konstatēts eh, ASV vispār? Jā, nu izskatās, ka mēs eh, par šo jautājumu runā, runā, runājam tikai uz riņķi. Eh, ASV ir viena valsts, mums ir 28. ASV ir EPA aģentūra. Viņi var tiešā veidā kontaktēt ar ražotājiem un veikt savus izmeklēšanas darbības. Viņiem ir 300 inženieri EPA eh, e aģentūrā. Mums ir desmit, un mums ir jāaptver gan izstrādes stadija, gan turpmākās darbības. Mums ir daudz, daudz mazāk resursu. Tāpat ASV ražotājiem ir prasības paziņot par izmantoto programmatūru. Tur ir e, paša e, atskaitīšanās sistēma kur viss ir jāatklāj. Eiropā mums ir 28 nacionālās iestādes, kas autorizē un sniedz, eh, izsniedz atļaujas pēc saviem principiem. Protams, ka pastāv sastarpēja atzīšana. Tā kā, kā jau es sacīju, mums ir jāmaina Eiropas sistēma, jāintegrē tā un ir nepieciešama labāk uzraudzības mehānismi, kas ir robustāki. Es īsti eh, nevaru to varbūt tik atklāti teikt. Dažiem deputātiem tas nepatiks, bet mums ir nepieciešama federāla Eiropas iestāde. Tas, protams, tāds personīgs komentārs no mans puses. Lopes Bermeho kundze tālāk. Jā. Nu, atcīm redzot, tas ir vienīgais jautājums, par ko mēs spējam vienoties ar jums, eh, Kaņiekas kungs. Uh, Jā, nu jāsaka godīgi, došos prom no sanāksmes ar daudz lielākām bažām nekā atnācu uz viņu. Viss tika zinā, viss bija zināms, kompānijas tika prom nesodītas, un jūs visu labticīgi uzņēmāt. Tā vietā jums vajadzēja pārbaudīt, vai e, tiek atbilstoši īstenota likumdošana. Dažkārt sarežģītām problēmām ir vienkārši risinājumi, jo tie visbiežāk ir visefektīvākie. Šajā konkrētajā gadījumā, atmetot visticamāko skaidrojumu, nu, tas, tas nebija pareizi. Tā vietā, lai veiktu kaut kāds grozījums sistēmā kā tādā, bet visvienkāršākais būtu bijis pārbaudīt, vai nav kaut kādas neatbilstības vai pārkāpumi dalībvalsts līmenī un atbilstīgi tad arī rīkoties. Ja mēs pieņemam visus lēmumus tikai labticīgi, nu, tad, ka Niehas kungs, es esmu tiešām nobažījusies. Atbildi, nē, nē, nedodieties prom no šejienes ar tik lielām bažām strādājot Eiropas parlamentā un pārzinot Eiropas Savienības likumdošanu, jūs zinat, ka tas balstās uz pamatu principu saistībām, kas pastāv starp Eiropas Savienības eh, iestādēm sadarboties. Tas ir pamatprincips. princips dalību valstis un e, Eiropas Savienības iestādes sadarbojas, tad šādā gadījumā problēmas var visas atrisināt. Mēs nekad nevaram būt simtprocentīgi pārliecināti, ka neviens nepārkāp e, likumdošanu. Tas notiek burtiski katru dienu, katrā jomā. Mums ir jākonstatē, jāizteno sankcijas un, ja nepieciešams, jāuzlabo likumdošana. Nu, un e, to mēs arī centāmies darīt komisijā. Mēs centāmies uh, darīt to, eh, ko parlaments un padomums ir likuši darīt. Un arī īstenot procesu saistībā ar automašīnu 2020 stratēģiju. Vai mēs varam izdarīt vairāk? Uh, cenšoties stiprināt tirgus e, mehānismus, nu, runājot par tipu apstiprināšanu, tas, protams, process ir e, arī šeit parlamentā, tā kā, nu, šeit ir jūsu iespēja stiprināt uzraudzības sistēmu. Tā es atbildēšu jums uz jūsu jautājumu. Paldies, un pēdējo jautājumu uzdoda Karima Delī. E, Kaļiekas kungs, jūs pieminējāt tikko amerikāņu likumus. Jūs nete neteicāt, ka amerikāņu likums ir eh, nedaudz eh, vājāks par mūsējo, jo tur netiek runāts par normālajiem braukšanas apstākļiem. Tiek runāts par uh, atslēgšanas ierīču aizliegumu. Tomēr pēc ziņojuma pieņemšanas 2014. gada vasarā ASV nekavējoties uzsāka izmeklēšanu, un es nesaprotu, kāpēc Eiropā nekas netika darīts, kāpēc vajadzēja gaidīt 2015. gada septembrī un šo skandālu, lai viss iekustētos. Tas būtu pirmais. Jūs esat mm, um, DG Enterprise vadītājs. Ko jūs darījāt, lai mm, vērstos pret šo automašīnu uh, pārveidošanu? Uh, Saprotu, ka neviens negrib par to runāt, bet eh, Kaderes kungs, mēs eh, šeit esam ieguldījuši tūkstošiem darba vietu eh, dīzeļa nozarē. Jūs sakāt, ka dīzels esot tīrs, es tā nebūtu nedomāju, bet, protams, šeit pastāv arī priekšrocības. Mm, galu galā varētu izmantot gan ūdeņradi, gan gāzi, gan tā tālāk. Kas tiks darīts, lai pārveidotu Eiropas auto mobīļu ražošanas industriju? Jā, mēs pašlaik virzāmies sienā. Galu galā pirmie, kas no tā viss cietīs, būs uh, darba ņēmēji. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz Volkswagen gadījumu un tā tālāk, uh, galu galā jūsu uh, uzņēmēji darbības ģenerāldirektorātam vajadzētu spriest par šiem jautājumiem. Galu galā pašlaik uh, ir jādomā par investīcijām. Mēs saprotam, kur tieši vajadzētu investēt. Tad tas būtu sabiedriskais transports, automašīnu pārveidošana. Šeit ir potenciāls. Vai jūs esat ņemši vērā šos pasākumus? Paldies, Delī kundze. Uh, Lielas paldies par šo jautājumu. Es saprotu, kas jūs uztrauc, kas slēpjas aiz jūsu teikrā. Jā, jums, protams, ir pamats uzdot šādus jautājumus. Attiecībā uz automašīnām, kas jau ir palāstas tirgū un kas rada problēmas, Vēlaskungs, um, vidas komisārs, um, ir tas, kurš varētu sniegt atbildes, tāpat arī Bienkovskas kundzei. Un uh, Viņiem tika uzdots jautājums, kādus pasākumus varētu šeit ieviest. Mēs saprotam, ka šeit pastāv problēma. Galu galā ir automašīnas, kas pārsniedz noteikumus, un šeit ir jāmeklē risinājumi. Domāju, ka komisāriem vajadzētu pie tā strādāt. Attiecībā uz um, tīra transporta reklamēšanu Jums ir taisnība pieminot sociālo ietekmi. Tas, protams, ietekmēs darba ņēmējus. Domāju, ka mēs ļoti labi apzināmies e, šīs iespējas. Mums ir paziņojums par tīru transportu, un mēs šeit varam izveidot ietvaru sarunām. Šodien runājām par kārs 2020. Ir uzsākta arī jauna iniciatīva, un, manuprāt, būtu svarīgi, lai jūs piedalītos, lai būtu jūs kolēģi, kas piedalās, tātad 2030 e, iniciatīva. Uh, Mums kopā vajadzētu domāt par izaicinājumiem, ar ko saskars automobīļu industrija. Tātad te ir runa par tehnoloģijām, par ilgtspējīgumu, par drošību, par konkurētspēju. 12 mm, miljonu darba ņēmēju galu galā Eiropā. Tāpat mums vajadzētu strādāt kopā, mums vajadzētu izveidot arī vienošanos ar iestādēm, ar um, strādniekiem. Mums ir jāveido bāze nākotnē mēs varētu varbūt divpusēji apspriesties par šiem jautājumiem. Mums vajadzētu aktīvāk strādāt pie tā visa. Nu, ar šiem vārdiem mēs arī noslēgsim uzklausīšanu. Paldies, Kaļehas kungs, liels paldies, ka piedalījāties mūsu sanāksmē. Paldies kolēģiem, kas daudz maz pieturējās atvēlētiem laikam. Liels paldies arī sekretariātēm Šķiet, ka jūs vēl varēsiet arī eh, nosvinēt savu dzimšanas dienu. Tiksimies drīz, vēl ar vienu var iesniegt eh, rakstveidi jautājumus Kaļehas kungām. Nosūtiet tos lūdzu emis sekretariātam līdz 18. novembrim, līdz darbdienas beigām. Nākamā sanāksme ir paredzēta 24. novembrī. Tiksimies ar Segolēnu Reālu, kas eh, bija vīdes un